Dear colleagues, welcome. Godātie kolēģi, sāksim darbu. Vispirms ierosinu apstiprināt darba kārtību un gribu sveikt mūsu vidū eh, priekšsēdētāju Mario Draghi. Tāpat eh, īsts paziņojums par uh, Eh, starp institūciju sarunā. Mēs sākām 5. Eh, jūlijā CRT2 eh, un 5 trialogus. Un šeit ir gan politiski, gan tīri tehniski jautājumi, gan tehniski politiski jautājumi. Un balstoties uz to, mēs arī esam devuši pilnvarojumu 4. septembrī šajā gadā noturēt tehnisko trialogu un Emir Refita. Eh, no, eh, pirmais trialogs notika 4. jūlijā, kas notika ļoti veiksmīgi. Tur runājam par pensiju schēmām un eh, saistībām, uzdevumiem tāpat par eh, finanšu un nefinanšu darījumu partneriem un par tīrvērtēs pienākuma apturēšanu un eh, sarunas par to vēl turpināsies. Tagad vēlos sirsnīgi sveikt eh, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāju Mario Draghi. Tā būs, tas būs otrais monetārais dialogs. Un Tas seko pēc 14. jūnija svarīgajiem valdes pieņemtiem lēmumiem. ECB procentu likme paliek nemainīga vismaz līdz 2019. gada vasarai. Un EPP iepirkumi. Ja bija paredzēts uh, turpināt līdz uh, septembrim 30 miljārdu apjomā un uh, līdz decembrim turpināsies 15 miljārdu apjomā šī iepirkšana, aktīva iepirkšana. Un, kā jūs zinat, EPP programma tiks pakāpeniski pārtraukta, bet uh, monetārie stimulī turpinās pastāvēt noteiktu laika posmu ar uh, uh, ieteikumiem attiecībā uz procentu likmēm nākotnē un vēlamies uh, mm, izteikt atzinību par to, kā tika pieņemts un sagatavots šis nozīmīgais lēmums un arī bija pozitīva reakcija uz šo svarīgo lēmumu. Ir svarīgi to norādīt, tāpat kā tas izskanēja preses konferencē. Tagad mūsu rīcībā ir plašāks instrumentu spektrs monetārajā politikā, un uh, ECB e, līdz ar to e, ir nostājusies līdzās citām pasaules centrālām bankām, un tas liecina par mūsu monetārās savienības noturību un spēku. Kā priekšsēdētājs Dragi zina, koordinātori ir izvirzījuši arī divus e, jautājumus vēl, uh, izaicinājumu, ko rada uh, Uh, virtuālās uh, valūtas un tāpat arī uh, par nestandarta finanšu pasākumiem. Un mēs balstāmies uz mūsu pētījumu rezultātiem, un tagad vārds jums lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji, godātie deputāti, godātā ekonomikas un monetāro lietu komiteja, dāmas un kungi. Ārkārtīgi priecājos, ka var būt atkal šeit Eiropas parlamentā jūsu komitejas sanāksmē. Kopš pēdējās tikšanās reizes ECB valde, kā jau priekšādātais nu pat mums atgādināja, ir pieņēmusi ļoti svarīgus lēmumus par mūsu monetārās politikas kalibrācijas maiņu Tas notika pēc šī gada, tas notiks pēc šī gada septembra savās piezīmēs šodien. Vēlos izklāstīt jums šos lēmumus un arī paskaidrot, kāds vērtējums ir to pamatā attiecībā uz pašreizē ekonomikas vidi. Ņemot vērā neseno Eirozonas samitu Vēlos turklāt izmantot šo iespēju, lai apspriestu ar jums arī ekonomikas un monetārās savienības, jeb emu nākotni, norādot uz prioritātēm tuvākajā termiņā, attiecībā raugoties no ECB perspektīvas. Eirozonas ekonomika pieaug par 0,4% pirmajā šī gada ceturksnī. Līdz ar to tas nozīmē, ka piecus gadus secīgi novērot ekonomikas izaugsma pamatekonomikas dati joprojām ir pamatīgi, nemainīgi, neskatoties varbūt uz nelielu, eh, nelielu vidē izmaiņām eh, izaugsmē gada sākumā. Darba tirgus arī ir būtiski uzlabojies pēdējo gadu laikā. Nodarbinātība ir pieaugusi par 8,4 miljoniem kopš 2013. gada vidus un faktiski auga visās, gandrīz visās Eirozonas valstīs. Bezdarba rādītājs. Maijā bija 8,4%. Tas ir zemākais eh, līmenis kopš 2008. gada decembra, un darba spēka līdzdalība šobrīd tiešām ir rekorda augstā līmenī vēsturiski. Raugoties nākotnē, nesenā eiro sistēmas eh, makroekonomikas prognožu iespēja paredz ikgadēju pieaugumu 2,1% 18. gadā, 1,9% 19. gadā un 1,7% izaugsmi 2020. gadā. Lai arī joprojām pastāv neskaidrības attiecībā uz zināmiem globāliem faktoriem, tostarp, protams, šis pieaugošā protekcionisma drauds, tomēr um, riski, kas saistīti ar eirozonu, joprojām šķiet lielā mērā līdzsvaroti. Protams, ka mēs turpināsim ļoti uzmanīgi sekot līdzi notikuma attīstībai. Saskaņā ar Eurostat nesenākajām aplēsēm vispārējā inflācija jūnijā pieauga līdz 2%, maijā tā bija 1,9%, un tas atspoguļo augstākās enerģijas un pārtikas inflā cenu inflācijas ja mēs neņemam vērā šos svārstīgākos elementus, tad tādā gadījumā inflācija samazinās no 1,5% maijā uz 1% jūnijā. Ekonomika pamazām turpina glaus, augt, un e, līdz ar to pamazām pieaug arī algas, un līdz ar to pamata inflācija, kā tas tiek paredzēts, pieaugs. Nesenie algu nolīgumi vairākās valstīs arī norāda šāda veida labvēlīgas dinamikas turpināšanos. Vēlos apspriest eh, inflācijas prognozes ar jums detalizētāk. Tajā brīdī mm, darīšu to tad, kad skaidrošu monetārās politikas lēmumus, kas tika pieņemti valdē jūnijā. Mūsu pēdējā monetārās politikas sanāksmē valde veica ļoti pamatīgu pārskatu attiecībās progresu, kas gūts ceļā uz ilgspējīgu korekciju inflācijas jomā. Konkrētāk, mēs izvērtējām inflācijas attīstību, salīdzinot, eh, ņemot vērā trīs nosacījumu kritērijus - neto aktīvu iepirkumam, konverģenci, uzticamību un pratot, riskam pratoties spēju. Kas attiec uz konverģenci, 2018. gada jūnija um, prognozes paredz vispārējās inflācijas pieaugumu par 1,7% katru nākamo gadu, un tā tas trīs turpmākos gadus. Tas ir, tas ir jaunākās aplēses mūsu prognožu kopumā, kur paredzēta inflācijas konverģence, um, pielāgojoties mūsu inflācijas mērķim, kas ir uh, tuvu, bet nedaudz zem 2% vidējā termiņā. Mūsu paļāvība uz inflā, šādu inflācijas attīstību arī dzen arvien pieaug. Pirmām kārtām neskaidrības elementi, kas saistīti ar inflācijas prognozēm, ir samazinājušies to fokusā. Otrām kārtām pamata inflācija ir pieaugusi no ļoti zema līmeņa, kā to novērojam 2016. gadā, un paredzēts, ka tā turpinās pieaugs ekonomikai tālāk attīstoties. Tiks um, veicinātu kapacitātes izmantošanas iespēju un darba tirgi arī dzen e, uzlabosies. Turklāt e, tālāk trešais kritērijs - šī prognozētā inflācijas attīstība šķiet ir arī pašnodrošinoša ilgspējīga, respektīvi tā spēja pretoties e, tam, ka, piemēram, varētu pakāpeniski pārtraukt neto aktīvu iepirkumus. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, valde ir pieņēmusi lēmumu ka progress ceļā uz ilgtspējīgu korekciju ir bijis pietiekams līdz šim, un līdz ar to mm, paredzēts, ka šis progress arī turpināsies nākotnē. Lai gan, protams, joprojām pastāv zināmas neskaidrības. Tāpēc esam paredzējuši ka bez šī gada septembra mēs samazināsim ikmēneša neto aktīvu iepirkums no 30 miljardiem uz 15 miljardiem eiro. Un esam paredzējuši neto aktīvu iepirkumus decembra beigās izbeigt pavisam. Tas, protams, būs atkarīgs no tā, kādi dati turpinās ienākt attiecībā uz mūsu vidēja termiņa inflācijas e, mērķiem. Paredzētais neto aktīvu iepirkumu noslēgums e, šī gada decembrī nebūtu nenozīmē, ka mūsu monetārā politika līdz ar to vairs nebūs ekspansīva. Monetārajai politikai joprojām jāturpina piedāvāt papildu mēri ekonomikas ekspansijai, un tas tā būs kādu brīdi. Tāpēc mēs esam vēlreiz no jauna apliecinājuši, ka mūsu reinvestīcija uh, politika ir tāda, kā tā ir, un uh, tā iekļauj sevi arī virkni vadlīniju attiecībā uz pamatprocentu likmēm konkrētāk esam paredzējuši saglabāt politiku attiecībā uz reinvestēšanu pamatmaksājumos no ter, vērtspīriem ir izsacējuši termiņu, kas iegādāt APP programmas ietvaros, un esam paredzējuši to darīt uz pagrinātu periodu, arī pēc tam, kad neto aktīvi iepirkumi būs izbeigti. Un jebkurā gadījumā šāda veida process turpināsies pietiek tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai saglabātu labvēlīgus likviditātes nosacījumus un atbilstīgu monetāru pielāgojumu. Mēs turklāt esam paredzējuši, ka ECB ECB pamatprocentu likmes tāpat laikā saglabāsies pašreizējā līmenī vismaz līdz nākamā gada vasarai un arī tās laikā. Un jebkurā gadījumā tā tas būs arī tik ilgi, cik ilgi tas būs nepieciešams, lai pārliecinātos, ka inflācijas attīstība joprojām atbilst mūsu gaidām un paredzētajam ilgspējīgas korekcijas plānam. Tālāk vēlos pievērsties ekonomikas un monetārās savienības jeb EMU pārvaldībai šajā globālās neskaidrības laikā ir vairāk, ir svarī, vairāk nekā iepriekš svarīgi, lai Eiropa būtu saliedēta. Pēdējos gados esam izdarījuši zināmus centienus, lai spēcinātu emu pārvaldību. Un esam piedzīvojuši, ka šie centieni ir vainagojušies ar rezultātiem. Tā ir daudz vairāk spējīga pretoties šokiem. Tomēr mūsu monetārā savienība joprojām nav pilnībā pabeigta un līdz ar to ir pakļaut riskiem. Lai veicinātu uzticēšanos un turpinātu ekonomikas ekspansiju, mums ir vajadzīga tālāka konverģence un integrācija starp Eirozonas dalību valstīm. Ir pagājuši gandrīz seši, tie, tieši precīzi seši gadi kopš brīža, kad Eiropas līderi nolēma uzsākt veidot banku savienību. Tas bija būtisks solis uz priekšu un ir būtiski samazinājis eh, riskus un tādējādi veicinot stabilāku Eiropas banku sektoru veidošanos. Tomēr banku savienība vēl nav pabeigta. Strauja banku pakotnes pieņemšana un attiecīgi strauja trialogu procesa noslēgšanās palīdzēs e, finanšu sektoram. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka komitejā ziņojums par banku pakoti ir pieņemts un aicinām tātad trialogu īstenot strauji. Vienošanās par Eiropas stabilitātes mehānismu, jeb ESM, kas ir vienotā noregulējuma fonda pamata elements, ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs turklāt vēlamies piedāvāt, tas piedāvās papildu drošības līmeni bankām, kas vēlas noregulēt savu darbību, pārliecinoties, ka tavu darbību var noregulēt un izbeigt efektīvi, neapdraudot finanšu stabilitāti. Un tas viss savukārt pilnīgi noteikti veicinā, veicinās uzticēšanos banku sektoram kopunā un padarīs šo sektoru krietni stabilāku. Šiem, šiem ārkārtas instrumentiem jābūt, jākļūst operatīviem pēc iespējas ātrāk. Un turklāt ir nepieciešams nodrošināt strauju un efektīvu lēmumu pieņemšanas procedūru. Gaidāmajās, gaidāmajā laikā Tostarp runājam arī par Eiropas depozītu apdrošināšanas noguldījumu. Nedrīkstam eh, nevirzīties uz priekšu, eh, tāpēc, ka nodalām risku samazināšanu un kopīgo risku, un tas divu iemeslu pēc. Pirmām kārtām būtiski, ka risku samazināšana jau ir norisinājusies. Kopējā pirmā līmeņa pamatkapitāla rādītāji būtiskākajām bankām ir atslēga indikators banku veselībai, un tas šobrīd ir 67% augstāks nekā šis rādītājs bija pirms desmit gadiem. Turklāt tālāk riska samazināšana turpinās, jo tiek samazināti neatmaksājamo aizdevumu īpatsvars un toksisko aktīvu īpatsvars atsevišķu lielo banku portfeļos. Otrām kārtām. Kopējā riska uzņemšanās arī lielā mērā palīdz risku samazināt. Nu, ņemiet eh, par piemēru kaut vai ASV Federālās depozīta apdrošināšanas korporāciju. Tā veiksmīgi noregulēs 500 banku darbību, respektīvi izbeigusi, neradot nekādu finanšu nestabilitāti krīzes laikā. Un tas arī tāpēc, ka pastāvēja šāds papildu instruments, ko izveidoja ASV valdība. Atbilstīgie skaitļi Eirozonai bija desmitreiz zemāki. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc Eirozonas banku sektors joprojām sastopas ar dažādu veidu struktūrāliem izaicinājumiem. Citiem variem sakot, ja kopēja riska uzņemšanās novestu pie atbilstīgas, sakārtotas pārvaldības finanšu stabilitātes jomā, un sekas, kas rodas no risku samazināšanas, tad tādā gadījumā risku samazināšana pati par sevi arī virzītos uz priekšu krietni ātrāk. Turklāt Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēma, jeb ēdis, ļautu izvairīties no tā, ka ne, nebūtu tādas destabilizējušas uh, situācijas un scenārija banku gadījumā, kur, kur pēkšņi tiek izņemta līdzekļi. Um, tādējādi monetārā politika visā EMU tiktu veicināta un tas savukārt dot ieguldījumu ekonomikas stabilitātē. Ar atbilstīgu politikas ietvaru šāda veida kopēja riska uzņemšanās un riska samazināšana ļautu šiem elementiem viens otru papildināt. Riskam pretoties spējīgāka EMU un turklāt saņemt ieguldījumu arī no paspēcinātiem krīzes pārvaldības ietveru instrumentiem. Vēlēšanās spēcināt ESM, kā to nesen pauda Eiro samitā, dalībvalstis ir ārkārtīgi atzinīgi vērtējama. Tam vajadzētu ietvert arī palielinājumu šī instrumenta efektivitātē un rēģēt spējai. Tas attiecas gan uz pārvaldību, gan instrumentiem. Vienlaikus tāpat laikā, protams, pilnībā jārespektē komisijas un ECB mandāti lai labāk apsarbētu šokus un samazinātu pilnas krīzes iestāšanās risku eiro zonai. Turklāt vajadzētu veidot arī kopēju stabilizācijas funkciju. Šāda veida instruments varētu piedāvāt makroekonomikas atbalstu tajā gadījumā, ja būtu lejupslīde visā eiro zonā un vienlaikus tiktu saglabāta konverģence, tiktu atbalstīta stabilizēšana nacionālās politikas un monetārā politika varētu darboties efektīvi. Tāpat laikā ar šo instrumentu. Nedrīkst apdraudēt tās motivējošās schēmas, ko dalībvalstis izmanto, lai īstenotu atbilstīgu fiskālo un ekonomikas politiku. Šī iemesla pēc mēs ļoti atzinīgi vērtējam jauno, atja, atjaunoto impulsu un aktivitāti šo diskusiju jomā. Ambicios darba kārtība kapitāla tirgus savienībai arī varētu tālāk eh, īst, palīdzēt īstenot tās prioritātes, ko nu pat izklāstīju. Pirmām kārtām kapitāla tirgus uh, kapitāla tirgus savienība ļautu palielināt tir, kopēju risku uzņemšanos arī privātajā sektorā, un līdz ar to tas būtu kā tāds bufers dažādu veidu lokāla rakstura šokiem, ne, nevajadzētu tik bieži izmantot eh, publiskus stabilizācijas instrumentus. Otram kārtām konsekvenci ietvers ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu padziļināt un riskiem pratoties spējīgā veidā īstenot finanšu integrā, finansiālu integrāciju. Nu, piemēram, harmonizējoši maksātnespējas sistēmu ietvari varētu arī piedāvāt priekšrocības bankām un to portfeļu veselībai. Tāds reāls kapitāla, reāla kapitāla tirgus savienība atbalstītu padziļinātu, integrētu un stabilāku kapitāla tirgu, un līdz ar to finansējumu pieeja arī uzlabotos. Vēlos uzsvērt, ka neviens no pasākumiem, ko nu pat īstenoju, nebūs iespējams bez savstarpējas uzticēšanās starp dalību valstīm. Un līdz ar to Dalību valstīm būs jāspēlē katrai sava loma, palielinot e, viņu valstu pretoties spēju viņu ekonomikā un modernizējot ekonomikas struktūras. Noslēgumā. Mūsu monetārās politikas pasākumi ir bijuši ļoti efektīvi. Mēs lēšam, ka mēri, ko esam pieņēmuši laikā no 2014. gada vidus, kumulatīvi ir devuši ietekmi apmēram 1,9% punktu apmērā gan eirozonā, un te runājam par reālo IKP izaugsmi, gan inflāciju laika periodā no 16. līdz 2020. gadam. Mūsu īstenotie pasākumi ir spēlējuši izšķirīgu lomu, nodrošinot inflācijas eh, attīstības atgriešanos pie normām, tā ka tas ir pietuvināts, bet zem diviem procentiem. Tāpat laikā mums jābūt pacietīgiem, pa, pastāvīgiem un arī ļoti piesardzīgiem politikā, lai pārliecinātos, ka inflācija saglabā šo ilgspējīgās attīstības eh, korekcijas ceļu. Kā jau teicu iepriekš, Pārsvarā riski šajās programmās lielākoties saistīti ar vien pieaugošo protekcionismu draudu. Spēcīgāk un vienotāk Eiropas Savienība varētu palīdzēt nodrošināt priekšrocības ekonomikas atvērtībai, vienlaikus aizsargājot savus pilsoņus pret nekontrolētu globalizāciju. Ar, rādot labāko, labākas darbības piemēru, ES var savukārt piedāvāt atbalstu multilaterālismam, globālai tirzniecībai, kas galā vienmēr ir bijuši tie atspērieni akmeņu akmeņ izaugsmas. Akmeņ izaugsmē, ekonomikas attīstībai, un tā tas ir bijis pēdējos 70 gadus. Bet, lai mēs veiksmīgi darbotos uz ārpus Eiropas Savienībai, pirmām kārtām ir vajadzīgs spēcīgs iestādes un pamatīga atbilstīga ekonomikas pārvaldība savās mājās. Paldies, paldies par uzmanību. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Dragi, paldies par Jūs to paldies, ka apsveicat to, ka mūsu komitejā ir pieņemts e, banku pakets teksts un arī e, padome apzinās, ka e, padoms un parlamenta teksti ir uz līdzvērtīgiem pamatiem, un šonedēļ sākas trilogs. Mūsu referents ir Gunārs Hokmarks, kurš būs arī mūsu šodienas pirmais runātājs. Paldies priekšsēdētāji par jūsu prezentāciju. Piekrītu praktiski visam jūsu sacītajam par spēcīgāku monetāro savienību, banku savienību, kapitāla tirgiem, bet man ir viens konkrētāks un viens vispārīgāks jautājums. Pirmais attiecas uz um, uh, sliktu aizdevumu uh, apjomu pieaugumu. Vai jūs uzskatāt, ka tas norit saskaņā ar paredzamo, un ja tā tas nav, tad kāds būtu iemesls? Un vispārīgāk runājot. par eh, inflācijas ietekmi uz monikālo eh, politiku tika runāts, un šis jautājums parādījās 8.9. gada krīzes laikā, un tas tika atkārtots atvesļošanas pirmajos gados. Pamazām ekonomikai atveseļojoties, mēs sasniedzam aptuveni iepriekšējo periodu līmeni, bet mums ir uh, vēl aizvien šī unikālā vai pat citu prāt eh, ekstrēmā monetārā politika. Vai jūsuprāt ir būtiski ķerties pie inflācijas kritērijiem, kā jūs to darāt? Vai jūs neuzskatāt, ka riski pieaug turpinot šo unikālo monetāro politiku eh, tik ilgu laiku, gan nelabvēlīgos, gan labvēlīgos apstākļos. Un kas mums un jums būtu jādara, brīdī, kad lietas nenotiek pareizi, un daudz kas liek par to domāt, kā jūs sacījāt, ir gan protekcionisms, gan arī politiska skaidrības trūkums Eiropas Savienībā, tāpat arī citi riski. Kāds ir jūsu skatījums uz šo unikālo monetārās politikas pasākumu ietekmi un ko jūsuprāt var darīt tad, ja notikuma attīstība nav tik veiksmīga kā šobrīd un kad bažas sāk īstenoties. Paldies! Par pirmo atbildi runājot, par pirmo jautājumu runājot, atbildi ir jā, mēs redzam, kā NPL tendences iet pa pareizo ceļu, bet mūsu pieliktie pūliņi vēl nav galā. Ir vairāki faktori, kas ietekmē šīs tendences. Viens no vissvarīgākajiem ir recesija kā tāda. Turpinoties ekonomiskai atveseļošanai, pamazām NPL daudzās, ne visās valstīs, eh, ir ar mazāku īpatsvaru valstis, eh, kurās uh, bija liela recesija vērojama, NPL apjoms krītas. Tam ir vairāk uh, uh, iemesli, tirgus vērtības, klientu stabilitāti un tā tālāk. Otrais iemesls ir uzraudzība, kura ir ievērojama uzlabota attiecībā uz uh, eksponētību šie attiecībā uz NPL. Un arī harmonizācijas process ir devis iespēju uzlabot standarta prakses un padarīt tās prasīgākas. Līdz ar to jaunu NPL parādīšanās kļūst apgrūtināt salīdzinājumu ar iepriekšējo periodu. Trešais uh, jautājums ir leģislatīvais ietvars, kurš bankām ļauj rīkoties, un tas ir viss kopums ar noteikumiem, likumiem, kas ir jāpieņem, jākoriģē ļoti e, bieži atkarībā no katras valsts e, specifikas, lai paskaidrotu, cik tas ir svarīgi. Piemēram, vienā NPL gadījumā <clears throat> stāvoklis Eh, iesākumā piebildīšu, ka situācija ir uzlabojusies, tomēr NPL ir augsts ar augstu īpatsvaru un E, problēma ir tā, ka likumdošana šobrīd modina NPL saglabāšanos. Mums ir vajadzīgi visi trīs komponenti, lai mēs panāktu NPL īpatsvaru samazināšanos. Bet viss, ko mēs esam vērojuši pēdējo gadu laikā, ir iedvesmojoši. Otrais Eh, jautājums attiecās uz riskiem mūsu monetārajai politikai. Precizēšu, ka mūsu monetārā politika nekādā veidā nav unikāla. Tāda pat tika īstenot Savienotajās valstīs, un viņiem tāda ir ilgāk nekā mums. Tāpat eh, Anglijā, Japānā. Taču mēs sekojam finanšu stabilitātes riskiem, kad ir ieildzis zemu procentu likmi periods un likviditātes līmeņi varētu izraisīt problēmas. Mēs sekojam šīm parādībām ļoti rūpīgi, un pagaidām mēs šajā frontē sistēmiskos riskus nesaskatām. Turklāt, tajās jomās, kurus, kurās riskus mēs pamanām, eh, pareiza atbilde būtu ne tik daudz mainīt monetāro politiku, bet piemērot, pie, eh, īstenot piemērotus makroprudenciālos rīkus. Paldies, Pervanš Beres. Paldies. Priekšsēdētāji no manas puses jautājums par Je suis désolée, je peux pas parler en italien. Vainojiet, bet itāļu valodā es vēl nerunāju. Priekšsēdētāji gribētu uzdot jums jautājumu par e, centrālās bankas pārvaldību un nacionālo banku pārvaldību. Tā kā jūs aprīlī justīcijas tiesā iesniedzāt prasību par e, Latvijas bankas prezidentu Rimšēvicu, kuršu valdība atcēla no amata atstādināja no amata korupcijas dēļ. Pirmkārt, es gribētu zināt, kas jums bija zināms par bankas prezidenta darbībām, un tas attiecas ne tikai uz klientu aktivitātēm Eirozonā, kur var izmantot šo dalībvalsts centrālo banku, bet arī uz eh, naudas atmazgāšanas risku, kādu identificēja amerikāņi, bet arī uz eh, bankas prezidenta rīcību kā tādu. Tā kā jūs esat iesnieguši mm, prasību tiesā saistībā ar procedūru Latvijā, parādās jautājums, ko atbildat jūs un kā iedomājaties jūs, kā šādu aizdomu gadījumā attiecībā uz bankas eh, prezidenta eh, godīgumu dalībvalstī, kā ir jārīkojas, lai atstādinātu viņu no amata, ņemu, eh, respektējot centrālās bankas statūtus un nacionālās centrālās bankas statūtus. Thank you. Paldies. Pirmkārt, ECB nepārzina visus elementus eh, bankas, eh, eh, bankas prezidenta Rimšēviča atcelšanas gadījumā. Norādu, nu, ka viens no jautājumiem ir aizsargāts bankas padomes locekļu neatkarību un pieturoties pie šīs pirmās prasības saskaņā ar statūtu 14.2 pantu, kas pārēdz to, ka Nacionālo uh, centrālo banku eh, prezidentiem tiek piešķirta zinām protekcija. Piemēram, tie var tikt atcelt no amata, ja tie vairāk neatbilst eh, prasībām savam amatam vai ja tie eh, ir vainīgi nopietnos pārkāpumos. Šis nosacījums dod iespēju bankas padomēji pieņemt lēmumu pār, eh, nodot jautājumu par bankas eh, padomas locekļu atcelšanu eh, justīcijas tiesai. Un balstoties uz šo tekstu, šī gada martā tika pieņemts lēmums stip, attiecībā uz individuāliem pasākumiem Rimševickunga gadījumā, nodot šos jautājumus justīcijas tiesai, uzskatot, kā tie tiek kvalificēti kā atcelšanu amata un uh, neatbilst punkta 14.2 prasībām. Šis lēmums iesniegt eh, prasība Eiropas justīcijas tiesā nav domāts, lai iejauktos krimināla izmeklēšanas procesā Latvijā, un tas arī ir skaidri norādīts divās vēstulēs, ko es norādīju eh, Latvijas premjeram un finanšu ministram. Tāda ir mūsu nostādne. Pirmkārt, Nat, eh, izmeklēšana turpinās arī kopš mēs esam iesnieguši eh, prasību eh, justīcijas tiesā ir sagatavot apsūdzību un ir mainīsies situācija šajā lietā kopumā. Taču vispārīgāk runājot, šī lieta izgaismo to, ka ir jāspēr soļi naudas atmazgāšanas novēršanas sakarā. Un, manuprāt, iepriekšējā uzklausīšanā es jau norādīju, ka ir jāpanāk vairāk sadarbības starp uzraugošo iestādi gan nacionālajā līmenī, SSM un naudas atmazgāšanas novēršanas līmenī, kā arī starp eh, šīm iestādēm. Tas ir svarīgi un tā ir vienīgā darbība, kas var novērst šādu lietu atkārtošanos. Man ir atlikusi pusminūte. Tas nozīmē, ka jūs apstiprināt to, ka jums nebija nekādas informācijas par Latvijas bankas prezidenta korupcijas risku. Un otrais jautājums, uz kuru jūs diemžēl neatbildējāt, Kad jūs uzskatāt, ka pastāv prezumpcija korupcijas ziņā, ko, kas jūsuprāt ir vai jāvar darīt centrālajai bankai? So, general, we, these... Vispārīgi runājot, CCB piegriež lielu vērtību bankas padomas locekļu korektai rīcībai. Tas ir ļoti būtiski, lai varētu saglabāt sabiedrības uzticību un lai rīkotie, rīkotos nevainojami šādā matā. Mēs esam ļoti nobežījušies par notiekošo. Tāpēc mēs izlēmām vērsties Eiropas tiesā, lai lemtu par starplaika pasākumiem, lai šo eh, problēmu risinātu. Mēs balstāmies uz to, kas mums bija zināms, un ne vairāk, ne mazāk. Jūs nezinājāt neko, jums nebija nekas zināms pirms viņa atcelšanas. Jūsu laiks ir aizritējis, norāda priekšsēdētājs. Es eh, to uzdošu jautājumu vācu valodā. Dragi kungs, jūs savā preses konferencē 14. jūnijā Rīgā pieteicāt, ka aktīvu uzpirkšanas programma pakāpeniski tiks pārtraukta. Un pēc tam teicāt, ka APP ASV nav tāds uh, normāls uh, instruments, bet ka tas paliks uh, uh tomēr ECB uh, rīcībā. Un, teiksim, ja ir kaut kādi ārkārtas uh, pasākumi, un tā tad uh, vai jūs arī uh, uzsāksiet vērtspapīru neto uzpirkšanu? Un kādi varētu būt kriteriji, pie kuriem tas varētu notikt? Hekmār kungs jau to jautāja par uh, Uh, inflācija, tātad harmonizētā patēriņa cēna tiek aprēķināta neņemot vērā uh, paš uh, mājokļu īpašnieku iegādātus dzīvokļus. Uh, Un, piemēram, ASV šis patēriņa cēnu indeks tiek definēts citādāk, arī ieskaitot īpašniekam piedarošas um, šo dzīvojamo telpu cenas. Un, un uh, var uh, gadīties, ka uh, pārskatot šo metodiku, šāda APP programma vairs nebūs nepieciešama tālāk Uh, šobrīd par uh, procentu uh, likmi, un pat šīs likmes tagad ir negatīvas, bet tas ir nepieciešams investīcijām. Un vai nesam pārāk tālu aizgājuši, nosakot šīs nulles un negatīvās procentu likmes, un tādējādi tiek kavētas investīcijas. Uh, Eh, reālā ekonomikā. Paldies! Vispirms gribēju atkārtot, ka mēs esam pārliecināti, ka mūsu monetārā politika ir bijusi ļoti efektīva, tā skaitā arī aktīvu uzpirkšanas programma. Nākamā atbild uz jūsu jautājumu ir jā, APP ir monetārās politikas instruments un jā, radīsies neparedzētas situācijas, kad būs nepieciešams pielietot šo instrumentu, to mēs darīsim. Šobrīd mēs šādas situācijas nekonstatējam, kurās būtu nepieciešams pagarināt APP pēc mūsu noteiktā termiņa. Ir taisnība, ka mēs neapstrīdām patērētāju cenu indeksu, kas uh, tiek aprēķināts uh, eirozonā uh, pēc statistikas datiem, bet mums ir uh, jāsa, uh, jāharmonizē šie indeksi, ieskaitot arī dzīvojamo telpu uh, cenu. Un, protams, ir laiks, uh, svarīgs faktors ir laiks, un šeit ir objektīvas grūtības attiecībā uz šo elementu ir veikti pētījumi un simulācijas, un lielas atšķirības nav konstatētas, un arī Mm, šīs atšķirības nav tik lielas, lai uh, būtu pamats nepiemērot šos mūsu piemērotos instrumentus. Tālāk par šīm, šiem zombiju uzda, uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas reāli nedarbojas. Nu, mēs jau pāris gadus izvērtējam šo situāciju, bet mēs arī ne, neesam konstatējuši neko tādu lielos apmēros kā būtu varējusi būt tik uh, liela ekonomikas izaugsme pēdējo divu gadu laikā pat 2017. gadā, ja šo izaugsmi radītu liels skaits neproduktīvu uzņēmumu. Otrs apsvērums. Vai mēs uh, konstatējam pieaugošu svirošanu? Nē, gluži pretēji šis uh, uh, svirošanas īpatsvars samazinās uh, attiec saistībā ar procentu likmēm. Un uh, vai pieaug arī refinansējuma apjoms bankām uh, attiecībā uz nesamaksātiem kredītiem? Nē, tā tas nav gluži pretēji. Šis apjoms samazinās. Paldies, nākamais Nils Torvalds. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicām jūs parlamentā, priekšsēdētāja kungs. Man ir divi jautājumi, ko vēlos jums uzdot. Vai es tad noteikti lasīju Hars, Hansu Werneru zinu un uh, viens no viņa darbiem saucās uh, Nākamā katastrofa būs Dragi katastrofa. Un, ja mēs tagad paskatāmies uz Itālijas mērķiem. Nu, varētu teikt, tas tā ir mana apsēstība. Uh, šeit ir runa par 500 miljārdiem. Nu, kāda mēroga tā ir, uh, krīze tā ir, un vai šis rādītājs neliecina par to, ka sistēmā pastāv nopietnas problēmas? Otrs jautājums. Es būšu referents pār nākamo ECB gadu pārskatu. Ir tāds somu teiciens, ko angliski vai latviski varētu pārtulkot tā, ka e, āzis ir iecelts par dārznieku. Jūs e, no vienas puses e, uzraugāt bankas, tāpat laikā esat šis āzis, kurš ir dārzā iekļuvis. Un uh, vai tomēr nevajadzētu uh, ieviest šeit darba dalīšanu. Paldies. Paldies. Atbild uz otro jautājumu. Nu, uh, nu, tas ir jūsu ziņā. Man jums nebūtu jāsaka, kas jums ir jādara ir arī piemēri, daudzi piemēri, uh, ka finanšu institūcijas īsteno gan monetāro poli politiku, gan uzraudzību, piemēram, arī ASV valsts rezervi banka, bet arī Anglijas banka un citas. Tā kā nevar teikt, ka šeit nebūtu precedenta. Turklāt neesam konstatējuši nekādu interešu konfliktu, un pat abstrakti ir grūti definēt, kur šādi konflikti varētu būt. Ja monetārā politika tiek īstenota uh, Eh, saskaņā ar mandātu, prot nodrošināt eh, cenu stabilitāti un uzraudzība eh, tiek īstenot ar mandātu nodrošināt finanšu stabilitāti. Un šeit nav nekāds interešu konflikts, neviens otru necenšas ietekmēt. Mēs neceļām procentu likmes, lai uh, lai tas uh, it kā uh, risinātu finanšu stabilitātes risku, bet mēs nekonstatējam, ka šāds risks varētu būt. Mēs tikai redzam lokalizētu līmeņu risku. Nākamais. Mēs jau esam vairāk kārt diskutējuši par ot uh, otrā mērķa saistībām šis rādītājs pieaug kopš mēs esam uzsākuši aktīvu uzspiešanas programmu un tādēļ, ka daudzas centrālās bankas ne uh, centrālajās valstīs uh, uzpērka aktīvus no uh, institūtiem, kas vai iestādēm, kas, kas uh, nedarboja šajās valstīs, tātad 50% ir ne eiro ne eiro iestādes, un 80% atrodas ārpus tās valsts, kurā šie aktīvi tiek iepirkti. Tā kā šim otrajam mērķim un tā bilancēm svarīgi ir, kur kur šīs plūsmas ir uzskaitītas un veikta veikti aprēķini. Tātad tas ir noticis šajās valstīs. Jā, bilance ir ievērojami pieaugusi pēc uh, aktīvu pirkšanas programmas uzsākšanas, un uh, šī bilance samazināsies, kad programma pakāpeniski tiks pārtraukta. Bet ir vēl viena konkrētāka atbilde par to, ko konstatējam, kas notiek Itālijā. Itālijā šeit ir lielas summas, bet uh, tas nav, teiksim, pretrunā ar vēsturisko pieredzi, tas nav nekas līdz šim nepieredzēts, un tas arī ir jāņem vērā. Paldies, Ernests Urtasuns. Paldies, priekšsēdētāji. Nesen eh, publicēta Nacionālo NVO O vēstule prasot nodrošināt finanšu caurskatāmību un risku, ko rada finā, eh, klimata pārmaiņas. Ir it īpaši uh, tas uh, svarīgi un finanšu stabilitātes padomē šeit ir svarīga loma, kas iekļauj šo jautājumu uh, savā pro, darbības programmā un prasot atklāt informāciju, pa, kas saistīta ar klimata pārmaiņu Eh, pārmaiņām. Un šeit eh, ir arī runa par privātā sektora aktīvu pirkšanu, aktīvu pirkšanas programmas ietvaros jautājums, eh, kā, ko jūs domājat par darba grupas rekomendāciju īstenošanu saistībā ar klimatu pārmaiņām un aktīvu pirkšanu. Un otrs jautājums. Nesen Florencē jūs aicinājāt uh, Uh, īstenot preciklisku uh, atbalstu, lai uh, stimulētu pieprasījumu, kādas galvenās iezīmes būtu šādam instrumentam un lai tas makroekonomiski būtu pietiekami ietekmīgs. Paldies! Sākšu ar otro jautājumu. Tas, ka ir eh, kāda fiskālā kapacitāte ar stabilitātes funkciju, ir eh, ļoti svarīgi, lai pabeigtu monetārās savienības izveidi un eh, padarītu to izturīgāku pret satricinājumiem. Tā pašā runā, ko jūs pieminējāt, es arī teicu, ka ja, jo lielāks ir privātā uh, riska pārdales uh, īpatsvars, jo mazāk ir nepieciešami publiskie līdzekļi, lai veiktu riska stabilizāciju. ASV ir lielā, uh, labi funkcionējošā monetārā telpa, un šeit 75% risku uzņēmās privātie tirgi un 25% risku no, eh, garantē eh, federālais budžets. Tas nozīmē, ka ja uh, recesijas gadījumā samazinās uh, nodokļi un ir arī apdrošināšana sistēma, kas sāk darboties. Eiropā 40% risku nodrošina finanšu tirgi privāti un uh, pārējo nodrošina valsts budžets. Tā kā jo pabeigtāka būs mūsu kapitāla savienības eh, savienība un banku savienība, mazāks līdz ar to būs šīs eh, fiskālo instrumentu apjoms, kas nepieciešams, lai stabilizētu ekonomiku, izmantojot publisko finansējumu. Un to es vēlos jums atgādināt. Un riska samazināšana un riska pārdale ir savstarpēji saistīti, viens otru papildinoši pasākumi. Un kaut gan līdz, līdz šim bieži vien tiek uzskatīts, ka šeit ir kaut kāda pretruna. ECB atbalsta Savienības ekonomikas politiku mērķus, Pārīzes klimata uh, nolīgumu. Un mēs arī tieši un netieši atbalstam darbu uh, starptautiskos fórumos, iestājamies par finanšu sistēmas zaļināšanu, iesaistot centrālās bankas uzraugus un uh, īstenojot, mak cenšoties ieviest makroprudenciālo praksi, lai mazinātu vidas risku ietekmi šie atbilstības kritēriji mūsu aktīvu uzpirkšanas programmā ir plaši definēti, lai nediskriminētu pret zaļajām obligācijām. Atbilstības kritēriji pirmkārt balstās uz monetārās politikas apsvērumiem, jo mums ir jāievēro mūsu mandāts, proti nodrošināt cenu stabilitāti. Bet mūsu monetārā politika iekļauj zaļās obligācijas, tās mēs esam iepirkuši lielā apjomā, un arī Eiropas investīciju bankas obligācijas esam iegādājušies, un uh, EIB ir viena no lielākajiem zaļo obligācijas obligāciju emitentiem. Un mēs, eh, protams, iekļaujamies eh, noteiktajās robežās un ieteikumos. Tagad vārds Marijai Maties. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos uzdot dažus vispārīgākus jautājumus attiecībā uz Eh, tematiem, kuriem pieskārās jau kolēģis Hokmārks. 11. gadā, kad Eiropas ekonomika mēģināja mm, panākt ekonomisku atvesļošanos, mēs panācām procentu likmju uh, paaugstināšanos. Vairāku gadu garumā ECB atbalstīja um, algu iesaldēšanas politiku un nesen. Es Drāgie kungs, pieprasīja kļūt prasīgākiem attiecībā uz inflācijas pieaugumu, lai redzētu, vai tā ir pieaugt vai ne, jo tā nepieaug. Mēs redzam, ka ECB ekspansionistiskā politika ar visiem veiktiem pasākumiem uh, E, inflācija tomēr ir ļoti zemā līmenī pēc e, ECB mērķiem. Man es gribētu uzdot ļoti tiešus un ātrus jautājumus. Pirmais. Vai jūs uzskatāt par saprātīgām politikas, e, kuras sniedz šos rezultātus ar saviem radītājiem, ka tie ir pietiekami? Otrais jautājums. Vai jūs saskatāt eh, algu iesaldēšanu, kompresiju, at, eh, piemērot pasākumu darba tirgu? Otrais, par, eh, trešais jautājums par budžeta politiku un kohēzijas politiku. Vai jūsuprāt šīs sarunas Eiropas līmenī ir nopietnas un visbeidzot, vai procentu likmes tiks paturētas šādā pat līmenī vai patiks līmenī kvantitatīvais īzings un uh, vai inflācijas līmenis zem diviem eh, procentiem tiks uzturēts? Un vai jūs neuzskatāt, ka šiem priekšlikumiem tiek pārkāpts pats ECB mandāts? Paldies, sākšu ar pēdējo. Pirmkārt, Es nedomāju, ka es būtu arotbiedrības uzrunājis algu sakarā un tas palielina. Tas ir sociālo partneru jautājums un nevis arotbiedrības to norāda. Nevis centrālā banka norāda sociālajiem partneriem, eh, ka algas vajag eh, grozīt. Tālāk par inflāciju mēs uzskatām, ņemot vērā visus skaitļus un statistisko analīzi, uzskatām, ka tā ir konverģenta uh, un ka e, nav nepieciešams turpināt pamatlīdzekļu iepirkšanas programmu, lai inflācija turpinātu būt konverģenta. Mēs uzskatām, ka mūsu politika ir darbojusies efektīvi. Vienlaicīgi. E, Varlīnijas pēdējā padomas lēmumā norāda, kā inflācijas līmenis paliek šajā līmenī pēc uh, pamatlīdzekļu iepirkšanas beigām, un tas turpinās vasaras beigās 19. gadā, un Tas, vai padomu būs gatava koriģēt savus instrumentus, ir atkarīgs no saņemtajiem datiem. Šeit nav nekāda nodoma, neviens neko nav sacījis pār um, procentu likmi celšanu. Par fiskālo, par budžetu politiku runājot. Valstis ar augstu parādu līmeni tām ir jāveido ilgtspējīga fiskālā politika. E, pieaugot izaugsmi valstīm ar augstu e, parādu līmeni ir jāatjauno e, fiskālie buferi, tīpaši E, inflācija mazinoties. Un tie ir secinājumi, ko mēs esam izdarījuši no krīzes. Viens no tiem ir, ka valstīs ar daudziem budžeta buferiem, kur bija e, robustas budžeta pozīcijas, e, krīze iestājoties, spēja novirzīt daudz valsts līdzekļu banku glābšanai. Citās valstīs, kurās šādas spēcīgas budžeta pozīcijas nebija e, un kurām radās banku problēmas, vienlaicīgi nevarēja tās glābt, jo e, tirgus skatīja, kā fiskālā pozīcija nav ilgtspējīga. Krīze mums ir mācījusi daudz ko, bet tā, to starp arī tad, kad laiki ir labi, tad ir noderīgi atjaunot bu, eh, fiskālos buferus, lai varētu uh, atgūties, kā mēs zinām, eh, sakām, saskaņā ar sakām vārdu, jumtu ir jālabo saulainā laikā, un tas ir arī noteikums fiskālās politikas sakarā. Par algām runājot tālāk. Kāpēc mēs uzskatām, ka inflācija virzās uz konverģē uz mērķi un kāpēc arī mūsu prognozes tā norāda? ar stabīli izveidotiem priekšstatiem par inflāciju un pamatotiem un ekonomiku, kurā turpina sakot savām tendencēm, mēs redzam, ka darba tirgi pamazām kļūst aizvien stabilāki, citiem vārdiem sakot, bezdarbs samazinās. Un mēs redzam, ka eh, nominālās algas pakāpeniski atgūstās pēdējie skaitļi par e, nominālo kompensāciju Eirozonā, ja nekļūdos, ir 2% vairāk ne, e, salīdzinājumā ar 1,6% saskaņā ar iepriekšējiem datiem, un mēs paļaujamies uz to, kā turpinot šādu fiskālo monetāro politiku, arī inflācijas līmenis eh, eh, konverģēs. Nākošais runātājs Margo Valī. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos turpināt eh, Marijas Matijašs pēdējo uzdoto jautājumu pār inflācijas līmeņiem un inflācijas datiem, kurus jūs ņemat vērā monetārās politikas sakarā. Eh, piemēram, ja es sakoju degvielas cenas pieaugumam pēdējo mēnešu laikā, tad eh, tā ir augusi ievērojami. Tāpat pirmās nepieciešamības prets, tāpat tabakā, vidēji tas ir 0,9% inflācijas, kas man liek domāt, ka. Ja šīs cenas kristos, tāds varētu tikt ietekmēta inflācija un tā būtu stipri zem šiem slavenajiem diviem procentiem. Ja mēs turpinām iet pa šo ceļu, es gribētu zināt, vai ECB ir iespējas pārskatīt savu politiku un varbūt atgriezties pie ekspansijas etapa. Nākošais jautājums, tā kā bija runa par NPL samazināšanos, jūs sacījāt, ka uh, E, tie samazinās, tomēr mēs vēlētos izvairīties no jebkāda veida spekulācijas šajā jautājumā. Taču es gribētu jautāt par risku samazināšanu. Vai jūs, prāt, vajadzētu vairāk koncentrēties uz skaidrs naudas vērts papīriem bankās, jo, piemēram, ekonomikas rīcībā, ir dati par darījumu banku apjoma pieaugumu, un šie vērtspapīri ir ar labu cenu, taču krīzes gadījumā šie vērtspapīri savu vērtības varētu zaudēt, un nākošās, eh, stre, nākošā stresa stres testa laikā varētu būt norādes. Es gribētu dzirdēt eh, arī jūsu viedokli šajā sakarā, tāpat kā par NPL. Paldies! Es sākšu ar otro jautājumu. Savā ievadrunā es Daļai jau atbildēju uz, vai pareizāk sakot, runāju par jūsu interesējušo jautājumu. Tad, kad es runāju par risku samazināšanu, koplietošanu, tad es atsīju, ka samazināšanās uh, jau notiek, ka šobrīd 67% par 67% eh, augstāk eh, eh, rādītājs nekā pirms desmit gadiem. Tāpat samazinās riski samazinot NPL un toksiskos uh, pamat uh, līdzekļus atsevišķu lielu banku portfeļos. Es uh, tādā veidā atbildu uz jūsu jautājumu un pārējais var piekrist. Šeit nākošais jautājums attiecas uz inflācijas līmeni. Tāds kad mēs prognozēs redzam cenu krišanos un sagaidām tuvāko eh, mēnešu inf eh, laikā inflāciju, ka tā būs ap pusotru procentu, bet pēc tam pa, eh, inflācijas līmenis paredzams ir pieaugs, pēc trim gadiem mēs paredzam naftas cenu kritišanos un inflācijas pieaugumu. Līdz ar to 20. gada pēdējā ceturksnī e, pamatinflācija varētu būt augstāka nekā e, sagaidāmā, kas būtu, ja pir, pirmajā gadījumā, manuprāt, 2 vai 1,9, 2 e, vai 1,9% savukārt. T, tā in, Tālāk priekšējās līnijas inflācija, kas izslēdz tādus produktus kā degviela un tabaka, varētu būt ap 1,5% šajā periodā. Ja tā ir, tā ir mana atbilde. Paldies! Lielas paldies! Ļoti skaidrs dokumenta atbildes, jā, nu tāds niansats arī atbildes. Tad nākamais runātājs Anē, deputāts Anemans, nē? Es atvainojos. Bārbara Kāpela pirmām kārtām. Paldies priekšsādātāji. Paldies priekšsādātāji, dragi. Jūs eh, pateicāt šodien kaut ko, kas man ļoti interesēja. Jūs teicāt, ka neskatoties uz to, ka tiks izbeigta aktīvnē iepirkšanas programma, investīciju politika to pamēr, jo, joprojām būs vērsta uz nākotni. Varbūt jūs varētu mums sīkāk pastāstīt, kā jūs to stādāties priekšā, vai tas nozīmē, ka Mm, šī bilance, še, kas tika palielināta līdz apmēram 500 miljārdiem, tad pēc šiem iepirkumiem tiks atkal samazināti. Nu, kas notiks tālāk? Un otrs jautājums, tāds papildi jautājums tam, ko jūs teicāt par iekšējo risku pārvaldību banku bilancē. 41% mm, eh, eirozonas gadījumā ir šis rādītājs. Vai ECB šajā gadījumā ir pietiekamas zināšanas un arī instrumentu tās rīcībā attiecībā uz šāda veida strauju palielinošamies bilants riska modelēšanu un pārbaudi? Un tad vēl tāds papildu jautājums arī par nekustamā īpašumu cenām. Aktīvu iepirkumu programma, protams, bija arī ar tādu ietekmi, ka finanšu instrumentu cenas un tirgus finansējums no valsts un uzņēmu puses arī cena izjuta ietekmi Vācu Bāls mm, Bundesbanka. Teica, ka lūk, nekustamo īpašumu tirgus um, arī ir ievērojami pieaudzis un faktiski ir pārvērtējis par 35%. Pēc šādas programmas izbeigšanas, kādas sekas jūs paredzētu, un it īpaši, te domājat, tieši nekustamo īpašumu tirgu? Paldies! Nu, pirmām kārtām ļaujiet man jums vēl vienreiz nolasīt to, ko es jau teicu par eh, mūsu iepriekšējās prešas konferences secinājumiem. Mēs nolēmām, ka pēc septembra mēs samazināsim ikmēneša aktīvu iepirkumu programmu no 30 līdz 50 uz, tātad ievērojami samazināsim un līdz gada beigām no šīs programmas attieksimies vispār. Nu, tas, protams, viss būs atkarīgs no datiem attiecībā uz vidēja termiņa inflācijas prognozēm. Un tad? Pēc tam tiek teikts, ka tas nenozīmē to, ka mūsu monetārā politika kļūs, kļūs mazāk ekspansīva, jo tai joprojām līdzi jā, tai joprojām jāiet līdzi ar ekonomikas izvēršanos un tāpēc šī reinvestīciju politika turpināsies, un tie, mār, tie vērtspapīri, kas, kur termiņi būs iztecē, iztecējuši, tie tiks atkal pārpirkti uz ilgāku laika periodu, un esam arī pastiprinājuši vadlīnijas attiecībā uz pamatprocentu likmēm, sakot, ka tās joprojām saglabāsies vismaz eh, nu, tādā pašā līmenī, vismaz līdz nākamā gada vasarai ieskaitot. Nu, lūk, tādi bija tie pieņemtie lēmumi Mēs joprojām domājam, ka šīs eh, procentu likmes saglabāsies, kā jau teicu, tāds pašs vēl līdz nākamā gada vasarai ieskaitot, un viskā, jebkurā gadījumā tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai saskaņotu inflācijas attīstību ar mūsu um, vēlmēm, tātad, nu, tad, kas ir nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Nu, šāda veida moderāla politika īsumā apspriedu jau atbildot uz pirmo jautājumu par to, cik cieši grasāmies um, uzraudzīt šo progresu, bet jāsaka, līdz šim nesam novērojuši nekādu veidu neatbilstību starp aktīvu kategorijām un atsevišķos segmentos, kā piemēram um, komercplatības, nekustamo īpašumu iemā, uh, kā jūs pareizi norādījāt, atsevišķās lielās pilsētās un valstīs tiešām ir uh, pārvērtātas un ir ļoti tāda augti, augstienesīguma obligācijas vērtspapīri, un tie izrāda nu, tādu nedaudz, pār, nedaudz nelielu pārvērtējumu. Mēs uzmanīgi sekojam šiem segmentiem un to attīstībai bet pat nesenais svārstīgums finanšu tirgos šķiet, ka nav ienesis nekādas pārmaiņas šajā kontekstā. Tātad mēs skatāmies uz šiem jautājumiem. Tad zinām, ka ir arī tādi lokalizēti riski, kas ir jārisina, tie šobrīd arī tiek risināti eh, mikro piesardzības instrumentu ietvaros. Tātad šāda veida burbuļi, protams, pasākumi tie var arī ļoti daudz izmaksāt. Uh, ar to tālākajām sekām ekonomikā, bet tajos gadījumos, ka tiem līdzināk e, nu, papildus kredīti izaugsmu, tad tas tā ir. Un, kad paraugāmies uz to, tad konstatējam, ka kreditēšanas apjomi to projām ir ļoti vidēji, e, mēreni un līdz ar to nenorādu šādu tālāku negatīvu saku rašanos. Un tātad, kā jau teicu, šīs uzklausīšanas pašā sākumā neesam identificējuši nekādas pazīmes, kas teiktu, uh, ka pieaug kaut kāda tāda veida kreditēšana, kas raksturoja iepriekšējos gados šo finanšu krīzes aizsākumu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Gabriels Mato. Paldies, priekšsēdētāji! Un kā parasti mēs esam priecīgi redzēt jūs mūsu parlamentā, un turklāt esmu uh, it īpaši priecājos redzēt kā referents par ECB uh, dar pārskatu, un ir trīs temati, kur sakarā vēlos jautājums. E, pirmais ir NPL e, kredīti. Mēs esam redzējuši, ka pēdējos 3-4 gadus e, to apjoms ir krities no 8 līdz 5,2%. Kā mēs varam garantēt to, ka dalībvalstīs, kurās finanšu nozare ir vissmagāk skārta šo kredītu dēļ? neiestāsies eh, deficīts eh, sakarā ar jaunaģiem pasākumiem, kas tiek izveidots. Mans otrais jautājums attiecās uz iepirkumu pakāpenisku atcelšanu un struktūra reformu turpināšanu. Mēs esam redzē, novērojuši, ka Eirozonā bezdarba līmenis ir krities līdz 8,4%, bet vai mēs varam panākt, nodrošināt to, ka šī tendence turpināsies arī pēc tam, kad iepirkumi, ja jeb ja stimuli tiek atcelti. Un trešais jautājums Tas attiecās vairāk uz manu ziņkārību par kriptovalūtām. Vai jūs uzskatāt, ka ilgā termiņā kriptomonētu īpatsvars pieaugs un var radīt risku finanšu stabilitātei un monetārajai politikai? Un kādi būtu riski un priekšrocības kriptovalūtām? Paldies! Thank you. Lielas paldies par šo jautājumu. Pirmais jautājums vai mm, slikto aizdevumu samazinājums varētu novest pie tālākas ekonomikas refinansēšanas. Nu, tas tas pats jautājums, zināmā mērā, kas tika jau uzdots pirms vairākiem gadiem, tad, kad ECB un daudz uzraugi pasaulē izdarīs spiedienu uz bankām palielināt pamatkapitālu. Tad, eh, un atbilde ir nē. Jo faktiski visdrīzāk šāda veida aizdevumu samazināšana spēcinās banku kapitāla pozīcijas, un kreditēšana reāla ekonomikai kļūs eh, peļņu ienesošāka un vidējā termiņā palielinās kreditēšanas apjoms. Gribu turklāt vēl vienu lietu piemetināt lai bankas varētu mm, gūt kapitālu no privāta tirgu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tās samazinātu šo slikto aizdevumu īpatsvaru. Nu, pat nesenajos gados piedzīvotājs, tā pēdējos divos gados piedzīvotājs par to liecina, esam konstatējuši, ka ir tādas bankas, kas veiksmīgi spējušas samazināt šos neatmaksājumos aizdevumus un līdz ar to ļoti veiksmīgi tālāk ir palielinājušas kapitāla apjomu no, tie, no privātā tirgus un citādi tas vienkārši nebūtu bijis iespējams. Tas nevienam nebūtu pat nācis prātā. Un tāpēc šai ziņā šādu aizdevumu īpatsvaru samazinājums nāk kā tāds papildinājums darbības turpināšanai un kreditēšanas apjomu palielināšanai. Otrā lieta par šīm veicinošajām eh, funkcijām. Mēs jau šīs veicinošos elementus ne, šeit neizslēdzam, ne mandatārā politika joprojām būs ekspansīva, un mēs jau esam eh, izstrādājuši, sapratuši, ka vajadzīgs būs tālākas vadlīnijas, respektīvi esam pārliecināti, ka inflācija konverģēsies, eh, pie, būs tā, kā mēs to esam noteikuši savos mērķos, un vienlaikus samazināsies šīs aktīvu, neto aktīvu iepirkšanas programmas, un attiecīgi arī to ietekme. Mēs to esam jau pieredzējuši, un valde ir veikusi atbilstīgu izvērtējumu šai gadījumā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka tautas saimniecība šobrīd ir pietiekami spēcīga, lai turpinātu ekspansiju arī bez šādiem stimuliem. Pat uh, samazinot eh, šīs programmas nozīmīgumu, vienlaikus esam spēcinājuši šos uh, uz nākotnē vērstās vadlīnijas un procentu likmju kontekstā tieši tāpat. Uh, Tā lai, un tu, kā jau teicu, turklāt arī nodarbosimies ar šo vērtspapīra obligāciju pārpirkšanu. Citiem vārdiem sakot, mūsu monetārā politika šobrīd ir kā turpinājums pašreizējai. Tāds turpināsies šobrīd līdz decembrim ar iepirkumu programmu, un pēc tam tas būs um, atkal ar citiem instrumentiem, saglabājot procentu likmes, kā jau teicu, uh, pašreizējā līmenī līdz nākamā gada vasarai iekļau, ies, mm, ies, ietvarot. Uh, Un tad tālāk valde, nu, pēc vajadzības arī izvērtēs nepieciešamību šādu veidu finanšu instrumentus pielāgot, modificēt vajadzības gadījumā. Visbeidzot, par kriptovalūtām. Pirmām kārtām pilnībā piekrītam ESAS vērtējumam un citu uzraudzības iestāžu bažām par to, uh, ka ir nepieciešama investoru aizsardzība un patērētāja aizsardzība. Tā brīdī, kad runājam par kriptovalūtām. Un trešām kārtām Par to man arī tika jau vaicāts. Un vienlaikus jāstrādā pie naudas līdzekļu atmazgāšanas, apkarošanas. Tas arī ir milzīgi. Šeit tas viens no priekšrocībām kriptovalūtu gadījumā ir tā, ka, protams, ka šī līdzekļa ir anonīmi. Un līdz ar to mums ir jāatarbojas trijās frontēs šai gadījumā, ja virzamies uz priekšu. Un tāpat laikā Nedomājam, ka, ka kriptovalūtas tomēr rada kādu būtisku riks, risku finanšu stabil, sektoru stabilitātei, jo summas joprojām šajās valūtās ir salīdzinoši nelielas, un arī pakļautība riskam, piemēram, Eirozonas eh, dalību valstī šobrīd nav izšķirīgi būtiska pēc apjomiem. Līdz ar to, kas attiec uz monetāro politiku, šai gadījumā nav nekādas savstarpējas saspēles, jo jūs jau zinat, ka kriptovalūta pat pa sevi nav tāda uh, laba atskaitīšanās vienība vai maksāšanas līdzeklis, kas savukārt ir nauda, jo šīs kriptovalūtas ir diezgan svārstīgas to vērtībā un tāpat laikā nav arī nekāda veida iestāžu, kas, nu, piedāvātu kaut kādu veidu tāds drošības bufers. ECB tā ir šāda iestāde eiro, uh, nu, līdz ar to būšu gan eiro, gan šodien, gan rīt, bet kriptovalūta gadījumā šī valūtas vērtība vērtība mainās un nav tāda stabilizējoša faktora, un par to tāpēc mēs šobrīd īpaši pat neuztraucamies. Liels paldies, saka priekšādātājs. Nākamais Jakobs van Vaidzakers, lūdzu. Paldies, priekšādātāji, draugie kungs. Vēlos jums uzdot jautājumu par suverēno banku asi. Šobrīd bilancēs dalību valstīs eh, bankas eh, uzrāda mm, šādus rezultātus Un šis fiskālais eh, backstop, jeb šis atbalsta instruments, eh, tiek gatavots ja šis instruments tiks atbilstīgi īstenos, tad tas, protams, lielā mērā palīdzēs novērst banku bilanču uh, Um, iespējamo ietekmi, piemēram, uz konkrētu dalību valstu bilancēm. Nu, tie, tās, protams, labās ziņas, bet sliktās ziņas ir tādas, ka zināmā mērā jau nesam vēl tik, piet, tik pietuvinājušies pretējā problēmas risināšanai, respektīvi, ka um, suverēnās valstu bilances varētu savukārt ietekmēt banku bilanci. Šobrīd strādāju pie dokumenta SB dokumentu, jeb S fails, tā mēs to saucam. Uh, kur runājam par ES, ECRB, par e SBI niansēm. Tur runājam par drošu aktīvu kategorizēšanu bilanču vajadzībām un noteikumiem attiecībā uz suverēniem, eh, suverēnām banku bilancēm. Tas varētu būt viens no instrumentiem, ka šo pretējo problēmu varētu atrisināt. Nu, protams, ka tas viss būs mm, uzmanīgi jāpapēt, lai neradītu tādu kādu veidu pārāvums tirgu. Bet ko jūs domājat par šādu stratēģiju? Protams, ir arī cita veida stratēģijas, kas ļautu šādu problēmu risināt. Uh, respektīvi nevis, ka bankas ietekmētu valstu parādus, bet gan valstu parādi ietekmētu banku bilances. Paldies! Nu, pirmām kārtām mums vajadzētu teikt paldies komisijai par paveikto darbu. Par mu, ar mums konsultēsies šajā lietā un mēs savā atzinumā izskatīsim šo priekšlikumu attiecībā uz tām jomām, kas sasaistītas ar ECB mandātu. Nu, man jau pašā sākumā jāsaka, ka šis priekšlikums vairs nav uzskatāms par īsti prioritatīvu. Nu, tā vismaz izskatās. Dalībvalstīm komisijas priekšlikums ir nedaudz atšķirīgs atsevišķos niansēs no e SRB augstā līmeņa darba grupas ziņojuma un visi šie SB līmeņi, tīpaši šai junioru līmenī, tiks uh, pakļaut identiskiem noteikumiem attiecībā uz kapitālu. Un kas attiec uz likviditāti un uh, lielākām riska pozīcijām, nu, beigu beigās tas nozīmē, ka tā būtu tāda plašāka motivī, motivācija šīm investīcijām šādos produktos, bet tāpat laikā rodas arī bažas par to, uh, cik riskanti būtu šie, nu, ne augstākā līmeņa līmeņi, jeb, nu, tādi šie junioru līmeņi. Nu, un kopumā runājot, es domāju, ka tas ir labs sākuma punkts. lai risinātu situāciju, kas ir labi sevi parādījusi kā tādu, kas ietekmē nestabilitāti krīzes gadījumos. Nu, vienalga, vai te runājam par banku bilancēm vai par valsts parādiem. Un tāpēc kopumā darbs šai jomā būtu jāturpina. Nedomāju, ka ir nu, vēl kāds noslēguma punkts te panākts, nē. Viss ir tikai procesā, bet zināmā mērā tas, protams, ir sasaist līdzīgi kā ar fiskālo kapacitāti. Ir vajadzīgs tāds impuls, lai to visu tā palaistu pareizajā virzienā, un tas jādara arī šajā gadījumā. Paldies! Liels paldies! Es ļoti lielā mērā jums piekrītu, ka mums nepieciešams raudzīties uz tām struktūrām, kas var radīt šos SPDs, un uh, arī kāda veida regulējums pastāv attiecībā uz šiem junioru līmeņiem kapitālā tieši tā kā to norāda Eiropas sistēmisko risku valdība SRB, bet tas, kas man šķiet visai interesanti, ir tas, ko jūs domājat, brīdī, kad jūs paskatieties uz šiem, nu, augstākās pakāpes līmeņiem, vai šajā gadījumā tas būtu veids, kā šos valstu parādus, valstu bilancēs tomēr kontrolēt, tāpat laikā, nu, neradot risku, ka tas ietekmēs tālāk banku bilances. Jo pašos principos tas, tas varētu būt visai pievilcīgs veids, kā virzīties uz priekšu. Nu, jautājums ir par to, vai tirgi ticēs, ka tas ir pietiekami pievilcīgs veids rīkoties, nu, vai viņi līdz ar to piedalīsies šajā procesā. Un tas jau vienmēr ir šāda problēma pašā pamatā, eh, un arī diskusija pašos iesākumos tas aktuāli. Respektīvi, mēs vēlamies eh, radīt tādu aktīvu, kas risina problēmas šai saiknē starp valstu un banku parādiem vai bilancēm, un, tā, un vai tas šādā gadījumā šāds produkts, šāda prece ir pievilcīga arī tirgumu. Es jums piekrītu, jā, protams, ir arī, eh, nu, labāki veidi, kā rīkoties rīkoties attiecībā uz augstāka, augstākas pakāpes eh, kapitāla līmeņiem šajā gadījumā. Nākamais runātājs Verners Lange. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo pārskatu. Jau gadiem cīnos par inflācijas radītāju di diferencēšanu. Jūs teicāt, lūk, krītas enerģijas cenas, tās ir svārstīgas, tas apdraud inflāciju. Šodien jūs sakāt savukārt, ka nē, inflācijas radītāja ir 2%, ja paņem nost enerģijas cenas, tad tikai 1%. Enerģijas cenas tāpat laikā ir daļa no, no inflācijas radītāja aprēķiniem, un tas ir svarīgi gan uzņēmumiem, gan mājasemniecībām. Tāpēc es gribu zināt, kādā veidā tad ECB domā no jauna definēt šos inflācijas radītājus. Tātad vai nu zem 2% par vispārīgo info, vispārēju informāciju, jeb tomēr tad tā raudzīsies tikai šo svārstīgo daļu un pamat inflāciju. Un nu, līdz šim te bieži zināms pretrunas, manuprāt. Un tāpēc mans jautājums ir šāds. Pirms desmit gadiem Eh, procentu likmes eh, eh, nu, tika pamazinātas, kurš tālāk tās ir ļoti zemas. Nu, šobrīd banka, bankas ASV, ja centrālās bankas ASV ir veikuši soļus, lai gluži otrādi šīs procentu likmes palielinātu. Un tieši šeit tas ir bijis nav nu, par pamatām otrs jautājums mērķa divi rādītāji pieaugt, runam arī par Vāciju, tur 500 eh, eh, miljārdi eiro, piemēram, arī attiecībā uz Itāliju. Un tas noticis arī tāpēc, ka Itālijas eh, attiecīgā hm, banka, nu, ir iepirkusi daļas Fran Frankfurtas attiecīgajā bankā. Nu, un kas notiek ar šo savstarpējo sasaistītību? Kamēr Eiropa pastāv, un, protams, nav liela problēma, var jau uz to pievērt acis un teikt, jā, tas viss izlīdzināsies, bet nu, šī tendence tomēr diezgan viennozīmīga, ka eh, rodas jautājums, eh, kā provizoriski uz to raudzīties, kur šeit pastāv risks un ko darīt lietas labā. Un pēdējais jautājums - valsts un bankas šo jomu nodalīšanu. Jūs jau gadiem par to iestājaties, jūs sakat zemes procentu likmes, un tas ir novedis tāpat laikā pie tā, ka Eiropas dienvidos lielā mērā, nu, ir pieaugusi finan banka finansēšana no valstu puses, nu, tātad te kaut kāda izgāšanās tomēr ir bijusi. Un tāpēc mans jautājums ir šāds, jūs sakat, lūk, jauni instrumenti tiek pieminēti, tā kā vajadzēja, ka kungs tu pat teica, kas no nu, tā visa varētu tad arī izrietēt šajā kontekstā? Paldies! Vēlos runāt skaidru valodu. Mūsu mērķis ir definēts attiecībā uz vispārējo inflāciju, kas ietver enerģiju un pārtiks preces. Un tā tas vienmēr ir bijis. Te nav bijuši nekādu izmaiņu. Atsauce uz cita veida inflācijas mēriem tāpat laikā arī ir nozīmīgas, lai izprastu, cik stabila ir šī konverģence inflācijas likums kontekstā vai tā ir atkarīga no cenām, jo neaizmirsīsim, ka mūsu konverģence ir noteikti vidējā termiņā, respektīvi tai jābūt stabili klātesošai vidējā termiņā. Un ja tas, nu, mēs nonākam pie 2% vispārējā inflācija, un tas notiek tāpēc, ka pēkšņi pieaugušas pārtikas cenas vai naftas cenas, un mēs esam paredzējuši, ka šīs cenas savukārt tālāk turpinās samazināsies, un tad tādā gadījumā šāda veida pieaugums inflācijā neatbilst mūsu mērķiem, jo tas nav vidējā termiņā stabils pieaugums, un tāpēc jāņem vērā arī cita veida inflācijas mēri šajā gadījumā. Inflācijas mēri, ja mēs neņemam vērā enerģiju un pārtikas preci, ir labāk atspoguļo šo stabilitāti, un tie atspoguļo to, kas notiek reāla ekonomikā, neskatoties uz to, kāda veida komponentes ir šajām svārstīgajām cenām. Un tāpēc mēs izmantojam šāda veida mērus kā tālāku informējošu elementu, kas ļauj mums pieņemt lēmumus un izvērtēt mūsu konverģences stabilitāti. Vienalga, vai, un, lai mēs varam konstatēt, vai tā tiešām ir vidēji termiņa konverģence, jeb tikai tāda mirklīga konverģence. Un tieši tāpēc pastāv šīs dažādās definīcijas, bet ne, nevajadzētu būt nekādam um, sajukumam. Mēs, mū, mūsu mērķi ir noteikti attiecībā uz vispārēju informāciju par mērķi divi, jeb targetu. Mm, jūs teicāt, ka tur viss ir skaidrs. Nē, nu nav šis gala iznākums nemaz skaidrs. Nu, ir bijis šeit virzība uz augšu, ir bijis arī virzība uz leju Bet jums taisnība gan ir vienā lietā. Valstīm ir nepieciešama konverģence. Tām ir jākonverģē savā starpā, ir vajadzīgas struktūra reformas. Mēs nedzīvojam tādā savienībā, kuras pamatā ir tādi pastāvīgi parādnieki un mūžīgie kreditori. Nē, tā mērķa divi pasākumi nav, ob, nav obligāti pasākumi kapitāla plūsmai, bet tie ir mērķi, ko lielā mērā ietekmē mūsu aktīvu iepirkuma programmas. Mēs redzam, ka šeit saistības pieaug šī procesa rezultātā un piedzīvosim tajā brīdī, kad būs izpildīti nākamie, nu, vai, teiksim, div, divreiz tiks piepildīti attiecīgie mērķi, mēs piemedzīvosim arī krietni samazinājumu e, otrā mērķa pasākumu ietvaros, nu, vismaz tā, kā tas sasaistīts ar mūsu aktīvu iepirkumu programmu. Nu, lūk. Un jūs pēdējais jautājums par citiem pasākumiem un mēriem papildu jau minētajam, papildus minētajam. Nu, šī saikne starp valstu un banku parādiem ir parādījusi sevi kā faktors, kas šo krīzi ir padarījusi nopietnāku nekā tai būtu vajadzēs būt. Un tāpēc mm, pasākumi, kas šo problēmu risina, nu vai nu caur privāto tirgu, eh, vai caur cita veida uzraudzības mēriem, ko varētu īstenot, ir vajadzīgi un jau ir atzinīgi, bet Nedrīkstam ļauties ilūzijām, ka tad, ja pēkšņi mums būs tāda viena valsts suverēnā krīze, tad kāda banka, kurai nebūs nekādu valsts obligāciju tās portfelī, būs pilnībā pasargāta no tās. Nē, jo ja šī valsts krīze būs ļoti nopietna valsts finansējuma krīze, tad tā ietekmēs pilnīgi visus. Tā ietekmēs gan bankas, eh, gan tās bankas, kurām būs valsts vērtspapīra, valsts obligācijas tās portfelī, gan tās, kurām tas nebūs. Un iemesls ja pavisam vienkārši. Tad, kad ir šāda veida valsts parāda krīze, kas tiešām ir ļoti apjomīga un tā tālāk, likviditāte iz, izsīkst, eh, līdzekļi aizplūst no valsts, bankām zūd finansējums vienalga, vai tās eh, tur savos portveļos valstu obligācijas vai nē. Ne Un kredītreitings arī to visu ietekmēs. Tas samazinās ļoti dramatiski šādas krīzes gadījumā, un šai gadījumā samazinās arī visi citi reitingi. Arī tātad valsts reitingu samazinājumam seko arī banku un nebanku uzņēmumu reitingu samazināšanās ražotāju. Reitingi mm, samazināsies, un visi šie ražotāji un šīs nekam, nevalsts bankas maksās augstu cenu par to. Līdz ar to valstu parādu krīze pilnīgi noteikti ietekmē visus. Nu, tas nenoliedzami. Thank you. Paldies, Nina Gila. Paldies. Vispirms vēlējos runāt ar jums par Brexitu, bet eh, šobrīd eh, sterlieņa mārciņa ir ievērojami kritusies eh, vērtībā, jo ir atkāpies ārlietu ministrs no amata. Uh, bet eh, ņemot vērā Brexitu un atvasināto līgumu turpmāku pastāvēšanu, jūsu paziņo, eh, eh, pagājušajā nedēļā publicētajā ziņojumā Anglijas banka runā par īpašu režīmu līdz no 2019. gada, bet arī ECB ir jānāk klajā ar līdzīgu uh, Eh, solījumi, jo 29 triljonu apjomā šie atvasinātie vērtspapīri varētu kļūt netirgojami no nākamā gada marta. Un eh, ko jūs domājat par šo pagaidu atļauju režīmu, ko vēlas eh, sa saņemt Anglijas banka, jo nav nekāda sagotošanās darbu e, Eiropas Savienības pusē. Tālāk. Uh, par šo uzņēmumu aktīvu pirkšanas programmu. Un jūs uh, arī pieminējāt uh, zaļo obligāciju pirkšanu šai programmā. Vai ECB ir analizējusi, kāda ietekme uz klimatu bija šīs, šai um, stimulēšanas, ekonomikas stimulēšanas programmai? jo ir publicēti pētījumi, ka 62% no CPP um, obligācijām ir ar lielu oglekļa uh, saturu vai īpatsvaru, ja tā var teikt. Komisija ir ierosinājusi pakotni par ilgspējīgām finanšu investīcijām. Manuprāt, šeit mērķi nav pietiekami vērienīgi attiecībā uz klimata elementiem Un tāpat nav nekas daudz teikts par sociāliem un pārvaldības kritērijiem. Ņemot vērā neilgtspējīgo investīciju risku, kā jūsuprāt to visu varētu šeit labāk saskaņot un ņemt vērā? Paldies! Tātad šie līgumi, kuru tīrvērte tika veikta centrāli. Šeit eh, šis process turpināsies, nav, nav nekādu šaubu. Šeit varētu mainīties definīcijas, varētu būt eh, kaut kādi notikumi, kas ietekmētu šo līgumu eh, darbības termiņu tas, cik daudziem līgumiem radīsies šīs problēmas, ir jautājums, cik daudzi no šiem līgumiem beigsies līdz 19. martam. Un arī vai abās pusēs būs kādi tiesību akti, lai mazinātu šīs problēmas ietekmi. Bet tā tad mūsu Uzskats ir tāds, ka daudz kas būs atkarīgs no privāto partneru veiktiem pasākumiem, lai mazinātu šīs problēmas ietekmi. Turklāt, eh, cik man zināms, nav arī veikta analīze par šīs eh, programmas ietekmi un arī eh, mūsu programmu tātad un par klimatu pārmaiņu apkarošanas ietekmi. Es šobrīd izvērtējam šo. Eh, jautājumu. Un kāds bija trešais jautājums? Kā mēs eh, varam eh, šos ilgtspējīgas investīcijas padarīt tādas plašāk izmantotas? Komisija. Mēs pozitīvi vērtējam komisijas rīcības plānu un citus tiesību aktu projektus, tāpat svarīga būtu Eiropas taksonomija šajā jomā un arī priekšlikumi par ilgtspējīgas, ilgtspējības informācijas publiskošanu un par zemes oglekļa un pozitīvas oglekļa ietekmes kritērijiem. Un tas nodrošinātu uh, labāku salīdzināmību un veicināt ilgtspējību lē, finanšu lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpat laikā e, neradot pārmērīgu slogu finanšu regulējumu kontekstā. Mēs piekrītam komisijas teiktajam. E, Georgios Kircos. Paldies, priekšsēdētāji. Draugi kungs. Tātad priekšsēdētāji kungs pēc finanšu palīdzības programmas pabeigšanas Grieķijā. Grieķijā ar vien vairāk ir interesi par to, kādi turpmākie soļi ir iecerēti ECB, ne tikai attiecībā uz finansēm, bet kāda, kāda, kādas idejas, kādi vēstījumi izskanēs. Un šis ECB pētījums par Grieķijas parādiem, to apjoms un perspektīvas. Vēl viens jautājums, kas ļoti interesā, interesē Grieķijas iedzīvotājus. Pat tātad Grieķijas iedzīvotājus obligāciju ņemšana vērā pat ar novēlošanos kvalitatīvās uh, stimulēšanas, kvantitatīvā stimulēšanas programmā un tāpat uh, Eiro parlamenta deputāti apmeklē e, centrālo Grieķijas banku šeit bija spēkā noteikti izņēmumi, vai tas paliks spēkā pēc programmas pabeigšanas uh, saskaņā ar Turnaras kunga teikto, šeit varētu būt pozitīvs lēmums. Jautājums, kā, kā skatās ECB uz visiem šiem jautājumiem. Paldies! Vispirms gribu atbildēt uz diviem pēdējiem jautājumiem, kas patiesībā bija viens. Vai Grieķija var iekļauties kvalitatīvā stimulēšanas programmā, jo bija izņēmums noteikts? pašreizējā pastiprinātā uzraudzība nered, neparedz šādu izņēmumu. Un te mēs nonākam pie atbildes uz pirmā, pirmo jautājumu. Tātad mēs paši veiksim neatkarīgu ilgtspējības novērtējumu un arī attiecībā uz riska pārvaldības eh, aspektiem. Pašreiz Grieķijai notiek, noteikts izņēmums. Jautājums pēc uh, vienošanās panākšanas eiro grupā par virkni pasākumu īstenošanu. Vai jūs varat tagad iekļauties šajā QE uh, līd, laikā, kad programmas īstenošana turpinās? mums pirms pieņemam lēmumu ir jāsagaida parlamentu lēmums, jo tiem ir jāapstiprina Eirogrupas pieņemtais lēmums, un pēc tam mums ir jāgaida līdz lēmumu pieņems FSR padome un tikai tad varam veikt šo ilgtspējības pētījumu un riska uh, pārvaldības mehā, ehm, vērtējumu, ko es jau iepriekš pieminēju. Jākubs van Vaidsekers. Paldies! No atbildes. Uh, Uh, uz jautājumu par Grieķiju. Es saprotu, ka jūs to darīsiet pirms pārskata pabeigšanas par 2030. gada uh, periodu, tātad periodu līdz 2030. gadam. Tagad pamatoties uz jūsu teikto Werneram Langenam par to, ka bankas ietekmē arī valsts parādi, pat ja bankām ir diversificēts uh, kredītu portfelis protams, eh, eh, Kalifornijas suverēno parādu krīze nerada šādus pašus ieteikumus Kalifornijas bankām, vismaz empīriski, un tādēļ rodas jautājums, vai mums, analizējot situāciju, nevajadzētu uh, nošķirt valsts parādu, kur uh, radīto risku uh, nevar uh, novērst uh, diversifikācija vai arī šāds nominālais risks, kas ir nopietnāk problēma un kas uh, neradās Kalifornijā. Un padomes secinājumi ir pozitīvi, runājot par aizsardzību, par bēgļu problēmas risinājumu sociālo aizsardzību, un varbūt tad varētu šo do, denominācijas risku samazināt un nonākt tādā situācijā kā Kalifornija. Un tagad runājot par sociālo aizsardzību, es gribētu zināt, kā jūs vērtējat stabilizācijas uh, ietekmi, kāda varētu būt uh, Eiropas pārapdrošināšanai sociālā jomā Uh, ka šāds uh, nebaltās dienas fonds būtu iekļauts Eiropas sistēmā, un ko jūsu analīze par to saka, vai šeit tiešām būtu nopietna stabilizējoša ietekme vai nē. Paldies vispirms! Pēdējais jautājums. Tātad es to skatos ļoti pozitīvi, tas būtu pareizs solis. Um, vairāku acīm redzamu iemeslu dēļ. Nav iespējams šobrīd to visu izdiskutēt, bet šeit tiek apvienota stabilizācija un sociālā dimensija un atbilstība vai savietojamība ar uh, monetāro savienību un mobilitātes veicināšana arī tiek nodrošināt. Tātad, protams, ir jāņem vērā pastāvošās apdrošināšanas sistēmas, darba tirgus atšķirības, tas nav vienkārši. Bet, nu, mans personiskais viedoklis, jo mēs neesam to valdē apsprieduši, es uzskatu, ka tas būtu solis pareizā virzienā. Un nākamais, par ko jūs runājāt. Uh, Kalifornijas piemērs vai Teksasas piemērs. 80. pagājušā gada 80. gadu uh, krīzes laikā nu, ir ļoti ilustrējoša. Tas apliecina, ka labi integrēta banku un kapitāla tirgus savienība palīdzētu novērst krīzes izplatību no vienas eh, ekonomikas daļas uz visu ekonomiku kopumā. Toreiz eh, bija eh, naftas cenas krīze, Teksasas bankas bankrotēja, apsīka kreditēšana pēc 20, 30, jā, Un tas eh, toreiz notika tādēļ, ka toreiz spēkā esošā likumdošana aizliedza citām eh, ASV bankām iegādāties uh, Teksas uh, aizdevumus. bet eh, kopš tā laika ir vēl notikusi vēl viena naftas krīze, un tā nekādi neietekmē banku sistēmas iespējas kreditēt ekonomiku. Tas nozīmē, ka privātā risku pārdale var būt ļoti efektīva, pirms vēl sākam domāt par valstu vai publisko līdzekļu izmantošanu šādam mērķim. Par uh, iespēju nošķirt divu veidu parādu uh, pārstruktūrēšanu. Šeit es skatos uh, skeptiski uz šo jautājumu, jo, kad sāk, ķeramies pie lietas, viss ir savstarpēji saistīts un labāk, uh, kas, ko var darīt, ir uh, visiem spēkiem censties novērst valsts parādu krīzi, atbalstīt ekonomiku un tā tālāk, būtu teicis mans priekškājais. Paldies! Katrā gadījumā Viņiem ir federāls budžets, kas ir tomēr nedaudz lielāks par Eiropas Savienības budžetu, un tur pastāv arī federāla valsts. Nu, es varētu atbalstīt šādu virzienu. Sī, grācie, prezidente. Nākamais runātājs. Man pirmais jautājums šāds. Ja pareizi sapratu jūsu teikto, kā, kā bija. atbalsta pasākumu pabeigšana. Nu, kā, kāds rezultāts jūs prāt būtu Itālijā šai gadījumā? Otrs jautājums. Itālijā ir pavisam aizmirsts par pensiju sistēmas reformām, parādu pārstruktūrēšanu. ECB vairāk kārt ir uh, runājusi par šiem tematiem, it īpaši paužot bažas par valsts finanšu situāciju Itālijā. Vai uh, varētu būt uh, kaut kādi vēl negatīvāki komentāri adresēti jūsu valstī tuvāko mēnešu laikā? Atbilde, kad mēs iepriekšējā valdē diskutējām un pieņēmām lēmumu balstoties uz vērtējumu par inflācijas konverģenci un uh, noturību šai procesā. Mēs bijām pārliecināti, ka šis process tiešām norisinās. Vienmēr ir jāpatur prātā, ka mūsu uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti, un uh, mūsu uzdevums nav aizsargāt uh, banku peļņu. Nu, mūs kritizēja par pārāk zemām procentu likmēm, kas uh, ietekmē negatīvu banku peļņu. Tā tas uh, nebija īstermiņā, varbūt tas būtu noticis ilgtermiņā. Vai arī, teiksim, aizsargāt apdrošinātāju intereses, nu arī minēto iemeslu dēļ bija pārāk zemes procentu likmes. Bet arī uh, apdrošinātāji ir tikuši galā labi, eh, jo pieaugā aktīvi, samazinājās saistības šai periodā. Tātad mūsu uzdevums nav arī aizsargāt eh, valstu, dalību valstu budžetus. Nu, tās ir pamatnostādnes, bet es tāpat laikā esam pārliecināti, ka ekonomika atveseļojas, nostiprinās, uh, un ka pakāpeniski sašaurinot aktīvu uh, uzpirkšanas programmu tiks veikti arī citi pasākumi. Un mēs arī uh, konstatējām, kāda ir tirgu reakcija. Šeit nekādas dramatiskas reakcijas nebija. Otrs punkts mums būtu jāturas pagaidām no vērtējuma izteikšanas. Mums ir jābalstās uz faktiem, jo pagaidām esam dzirdējuši vārdus, arī šie vārdi ir mainījušies, tagad jāpaskatās uz darbiem, pirms varam paust savu viedokli. Paldies! Pērvānša Berese. priekšsēdētāji. Paldies par sniegtajām atbildēm. Es eh, gribētu atgriezties pie pirmā, eh, neatgriezīšos pie pirmā jautājuma, lai gan par to būtu jārunā, bet es gribētu atgriezties pie Nīnas Gilas pieminēto un kolēģi Urtas un pieminēto problēmu. Kā, pat kā jūs, es atbalstu, ka eh, monetārās politikas mērķi ir skaidri definēti un Tās nolūks nu, nav nomainīts uh, publiskas politikas mērķis, vai tas attiektos uz ilgtspējīgu attīstību vai uz atbalstu ekonomiskai aktivitātei, uzņēmē darbībai. Bet labās prakses ietvaros doma par to, ka tiek uzraudzītas investīcijas, kad mēs apzināmies, kādas investīcijas tiek veiktas, tad var attīstīt labu un pareizu praksi. Kā jūs uzskatāt ECB eh, e stratēģijā uzraudzību un atskaitīšanos par to, kas varētu būt eh, atbalsts ciltspējīgai eh, attīstībai, varētu tikt skatīts, un šajā sakarā es aicinu jūs ieviest šādu uzraudzību un atskaitīšanos. Uh, we, um, <clears throat> no, I see, I see, I see, I know what... Es uh, apzinos, kāda problēma šeit ir, un, manuprāt, mēs rīkojamies gan caurskatām ar mūsu CSP programmu, un mēs varam piešķirt atsevišķas apjomas investīciju obligācijām, bet mēs neizpaužam konkrētus apjomus, jo šāda izpaušana nostādītu tirgus dalībniekus no tādā pozīcijā, kur viņi varētu gūt konkrētas zināšanas par šo jautājumu, un tādā gadījumā tas varētu apgrūtināt mūsu mandātu izpildi. Taču, protams, mēs varam uzlabot savu uh, darbību, ja mēs runājam par šo agreģēto uh, atskaitīšanos. Nākošais runātājs Darjuši Rozātī. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, bankas prezidenti. Uh, Un man ir eh, divi jautājumi. Pirmais attiecas uz cenu stabilitātes definīciju, kā mēs zinām, ECB izmanto eh, cenu stabilitātes definīciju inflācijai zem vai tuvai diviem procentiem. Tā tiek izmantota monetārajā politikā. Tomēr eh, nomināls konverģents ziņā un izvērtējot kandidātu valsts monetārajai savienībai, ECB izmanto atšķirīgu cenu stabilitātes definīciju. Tā izmanto zemāko vidē, vidējo no trim valstīm ar zemāko inflāciju. Un man roda šaubas, ka jums varētu būt divas atšķirīgas uh, izpratnes par vienu līgumā izmantotu uh, terminu. Un, terminām, e, un lī, e, terminām, līgumā mēs runājam par cenu stabilitāti. Vai jūs prāt ir pamatot izmantot atšķirīgas definīcijas dažādiem mērķiem? Otrais jautājums attiecās uz. Um, That the program is still in uh, uh, play. Monetārām transakcijām jūs sacījāt, ka ECB, kad nepieciešamība iestāsies, ir gatava rīkoties pirmā. Uh, atbilde uz otro jautājumu ir jā, tā ir daļa no mūsu rīku kastes. Atbilde uz otro jautājumu, kādas lietas ir atšķirīgas? Uh, runājot par divu procentu mērķi vidējā termiņā, ir, lai definētu inflāciju saskaņā ar mūsu cenu stabilitātes mandātu. Otrais jautājums ir, lai izvērtētu potenciāla dalībnieka iestāšanos savienībā. Tāpēc abu definīciju mērķi ir atšķirīgi. Viens ir domāts, lai izvērtētu konverģenci, un otrs, lai izmērītu atbilstību mērķim. Vai es tādā gadījumā varu turpināt? jūs vēlaties, lai kandidātu valstis vē, jūs vēlaties, lai inflāciju līmeņi e, konverģētu eirozonas inflāciju līmenim. Vienlaicīgi monetārajā politikā mums ir šis pats vērķis tuvu zem diviem un tuvu diviem procentiem, bet jūs nevarat ieviest divus atšķirīgus kritērijus. Jūs nevarat pieprasīt kandidātiem būt ar zemāku inflācijas līmeni, iestājoties monetārajā savienībā. Un tas notiek šobrīd, jū, jo jūs pieprasāt, līgums pieprasa, lai inflācija būtu eh, tu, eh, tuva trim zemākajiem un tas būtu uh, tuvs eh, vienam vai pat 0,1, vai arī jūs vēlaties šādu pieprasāt inflācijas līmeni 2% vai tuvu 2%. Es atbildu, es atgriežos pie priekšsacītāms. Situācijas ir atšķirīgas un pār vidējo no eh, trim, trim rādītājiem šī prasība tika formulēta, kad eh, inflācijas līmeņi bija augstāki un pastāvēja augstas inflācijas risks. Tāpēc bija nepieciešams tāds inflācijas līmenis, kas tuvinātos mērķiem, un tas ir arī nolūks. Taču, kā jau es sacīju, Abos gadījumos mērķi ir atšķirīgi. Vienā gadījumā ir konverģence balstīta uz monetāro politiku, otrajā gadījumā konverģence balstoties uz to, ko valsts dara savā pilnīgi neatkārīgajā politikā pirms iestāšanās savienībā. Paldies! Nākošais runātais Notis Marijas. Eh, paldies, eh, dragi kungs! Mans jautājums attiecas uz Eirogrupas lēmumu par Grieķijas programmu. Kā jūs zināt? Trešā programma paredzēja 86 miljārdus eiro un ļoti stingrus pasākumus. Pasākumi ir palikuši spēkā un pat kļuvuši stingrāki, bet ir 24 miljārdi eiro palikuši. Un ir milzīga problēma ar NPL. Kā jūs zināt, mums šī situācija ir jārisina. Mēs uzskatām, ka Tas eh, situāciju neapgrūtina, taču ir palikuši 24 miljārdi banku restruktūrēšanai, tikai 1,4 miljārdi izmantot šiem mērķiem. Man ir jautājums, vai jūs piekrīstu tam, ka daļa no atlikušās nauda tiktu novirzīta NPL fondam, kas tos pārvaldītu tādā veidā, lai cilvēki nepaliktu bez mājokļiem, jo šī nauda nav tikusi izmantot. To pašu, šo pašu jautājumu es uzdevu pirms pusotra gada. Mūsu rīcībā tagad ir dati vairāk par NPL. Risks, ka cilvēki var tikt palikt eh, bez mājām, bet ir palikuši 24 miljardi no trešās programmas. Vai šos līdzekļus nevar izmantot, lai cilvēkus eh, atbalstītu un mēs panāktu pozitīvu rezultātu? Es gribētu dzirdēt jūsu atbildi šajā sakarā. Atbilde. Pirmkārt, es nepārzinu jūs nosauktos skaitļus, bet otrajā gadījumā tas nav mūsu bedalība valsts lēmums. Trešā norāde un vispārīgāk runājot par jūsu jautājumu, vai valsts naudu varētu izmantot, lai pārpirkt NPL no bankām un bankām, par cēnu, kurā bankai nav zaudējumu, lai otra NPL puse tiktu pasargāta. Tas valsts atbīdi palīdzības dēļ, citu jautājumu dēļ tas nav iespējams, jo ir noteikumi valsts palīdzības sakarā, kuri šādu procesu apgrūtinātu. Priekšsēdētāji jau var turpināt. Turpināšu grieķiski. Kā jūs zināt, ir komisijas lēmums pieņemts martā ar nosacījumiem slikto banku izveidošanai, kura varētu risināt NPL problēmas pēc Itālijas pieredzes. Un es jautāju, vai no trešās programmas, tā kā ir palikuši pāri 24 miljārdi, un tā ir īpaša programma Grieķija izglābšanai, vai to nevar izmantot, lai izglābtu šos NPL. Es to rādu, ka tas nav mūsu lēmums, bet jebkurā gadījumā pat, ja šī nauda būtu uh, uh, tur un, un principā varētu tikt izmantot, tad tas radītu problēmas, kādas bija citām bankām, izveidot sliktās bankas, kuras pārki, eh, pārpirkt NPL ne par to iekšējo vērtību, bet par cenu, kura nav tirgus cena. Jo tas ir vienīgais veids, kā varētu sasniegt jūsu mērķi, un tas nav iespējams valsts atbalsta, valsts pa, palīdzības noteikumu dēļ. Tā kā manā rīcībā ir vēl viena eh, minūte, es gribētu uzdot jautājumu par. Kyrie Proedre, se σχέση με το Q... Par eh, atbalsta pasākumiem jeb kvalitatīvo īzingu. Šajā gadījumā mums pat varētu būt eh, obligācijas no Grieķu uz kompānijām. Mans jautājums ir pirmkārt, kā mēs varētu iekļaut uh, atbalsta pasākumus šeit, un otrkārt, ja ir programma, kura beidzas 19. gada augustā slikt obligāciju iepirkamai, vai mēs varētu pārtraukt uh, Grieķu atbalsta pasākumu programmu uh, attiecīgajā brīdī. Man šķiet, ka es jau to atbildēju pirmīt. Lai būtu daļa no programmas, ir vajadzīgs vai nu no at, eh, atzinums, vai vai citi riska menedžmentā apsvērumi. Pašreizējie nosacījumi neparedz šāda at, atcelšanas pasākuma izveidošanu. Mūsu izpratnē mums pirmkārt ir jāredz kādas būs parlamentārās atbildes dalībvalstīs. Mums ir jāredz arī e, direktoru padomas e, lēmums, un tad mēs varam e, tālāk lemt par šo jautājumu, kas jebkurā gadījumā visdrīzāk varētu būt pozitīvs. Un runāt par FSF direktoru padomas lēmumiem. Mēs uz, esam pārliecināti, ka vienošanās Grieķijas gadījumā tiks pilnībā iztenot. Un tagad es gribētu pateikties Mario Dragī kā ECB vadītājiem, un tagad mēs varam pāriet pie mūsu pasākuma otrās daļas, kas ir uzklausīšana piedaloties uh, sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājam Mario Draghi. Mario Draghi pēdējo reizi uzstājās šajā kapacitātē 17. gada novembrī. Es arī zinu, ka. Kā ir publicēts gadā pārskats 30, šogad 31. martā. Tāpat ir publicēts pārskats par makroprudenciāliem pasākumiem Eiropas Savienībā, konkrēti par preciklisko buferu ieviešanu, tāpat arī par likviditāti investīciju fondos piebildīšu arī kā izveidotais regulējums. Eh, ir, ir pakļauts pārskatīšanai un ir iesniegts priekšlikums, kurš tiks skatīts šonedēļ, bet vispirms mēs dosim vārdu ievads paziņojumam. Taču atgādinu, ka mums ir jābeidz mūsu darbs pulksten 5.45. Marijo Dragi, kungs, jums ir vārds. Priekšādātā paldiet, godātā ekonomikas monetārās politikas komitejas locekļi, dāmas un kungi. Ārkārtīgi priecājos, ka var vērsties pēc jums, kā arī kā Eiropas sistēmiskā riska valdes priekšādātājs SRB saīsinām. SRB publicēs savu septīto ikgadējo ziņojumu par periodu no 2017. gada 1. aprīļa līdz šī gada 31. martam. Šai ziņojumā izklāstīt SRB riska prognozes kopā ar pamatojot tos pamatojušu analīzi un sniegts izklāstījums par SRBs ieguldījumu ES makro piesardzības politikas īstenošanā. Turklāt ir arī papildu dokumenti, kas sasaistīta ar SRB rekomendācijām. Esam apskatījuši daudz un dažādas tēmas šajā gadējā ziņojumā. Esam par tiem runājuši iepriekšējās sanāksmēs, un tāpēc savās piezīmēs šodien vēlos pievērsties diviem jautājumiem. Pirmkārtām vēlos jums īsumā sniegt jaunāko informāciju par nesajām, nesenajām attīstības tendencēm makroprudenciālās, ja makropiesardzības politikas iet, ielī, jomā nacionālā līmenī. Otram kārtām vēlos runāt par šo politiku ES līmenī, Eiropas līmenī, un vēlos tāpēc uzsvērt galvenās e, īpatnības, kas e, sasaistīs ar SRB rekomendācijām, kur runās par likviditāti un sviras riskiem investīciju fondos. Kad tikāmies pagājušā gada novembrī, es atzīmēju, ka četras ES makro piesardzības e, iestādes, tāpat kā iestādes Norvēģijā un Islandē, ir pieņēmuši lēmumu aktivēt, aktivizēt preciklisko kapitālu buferu. Kopš šī brīža ir, eh, šā, ir pie, šie lēmumi par pozitīvu buferu likmes izveidi ir pieņemti arī Lietuvā, Dā, Dānijā, Francijā un pavisam nesen Īrijā. Tā visa rezultātā šobrīd ir ten, desmit ESRB dalībvalstis, kas pieņēmuši lēmumu spēcināt eh, to banku sektoru spēju pratoties riskiem un piemērotās buferu likmes ir no 0,25 līdz 2%. Es uzskatu, ka šī situācija ir, nu, tā teikt, tāds jaunais normālais stāvoklis. Ņemot vērā, ka finanšu sistēma un finanšu ciklu rakstura lielumi dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgi, un tāpat atšķirīgas ir arī risku preferences un uh, tolerance no iestāžu puses, mēs uzskatām, ka papildu iestāžu kopums izmanto šo instrumentu um, katrs atsevišķi nevienlaicīgi. Tur tālāk vēlos pievērsties arī tradicionālajiem mūsu darbības fokusam, respektīvi nekustamiem īpašumam. Esam novērojuši, ka Nacionālās varas iestādes turpina ļoti aktīvi strādāt um, rezidenciālā nekustamā īpašuma jomā. Liels vairums dalību valstu ir īstenojuši vismaz vienu pasākumu vai mēru, kas ierobežotu risku šajā sektorā. Daudzas valstis ir apvienojušas instrumentus no vienas puses, lai uh, kre, kreditējamo eh, riska spēju palielināt, ar vienlaikus eh, nodrošināt atbilstīgu ķīles jautājumu aizņēmējiem. Vispārējā valde ir apspriedusi analītiskos secinājumus attiecībās finanšu stabilitāti komerc eh, nekustamajā īpašumā, un attiecīgais ziņojums tiks publicēts turpmākajos līmenis. Es ceru, ka priekšnieks jums arī svaigāko informāciju par šo jomu nākamajā sanāksmē. Kas attiec uz mūsu darbu investīciju fondu sektorā, jūs varbūt atminēsieties, ka pirms aptuveni gada es minēju šai komitejai virkni risku, kas varētu izriet izrietēt no arvien pieaugošās investīciju fondu lomas e, finanšu intermediācijā, jeb starpniecības darbā. SRB izsver likviditātes riskus un riskus, kas saistīti ar svirs mehānismu, domā, domājot, ka tie ir ļoti svarīgi. Šī gada februārī SRB nāca klējā ar rekomendācijām, kas ļauj atsevišķi šādas finanšu stabilitātes e, bažas kliedēt. Rekomendācijas ir adresētas divām SRB iestādēm, Eiropas vērtspapīru un tirgus eh, iestādē ESMA un Eiropas komisijai. SRB savukārt uzskata, ka esmu nepieciešams piedāvāt uh, uzraugu iestādēm vadlīnijas, kas būtu piemērojams makro piesardzības elementiem, kas jau pastāv regulējošajā ietvarā. Un tomēr regulējošais ietvars arī dzen ir jāspēcina. Un šī mērķa vārdā tiek ieteikts, lai Eiropas komisija nāk klajā ar jauniem likumdošanas priekšlikumiem, iniciatīvām. Mūsu bažas pirmām kārtām izriet no fakta, ka likviditātes pārvaldības instrumentu kopums, kas pieejams investīciju fondiem, ir ļoti atšķirīgs atšķirīgs no vienas Eiropas Savienības valsts uz otru. Likviditātes pārvaldības instrumenti tādi kā, piemēram, atmaksas um, likmes un citi ir ļoti svarīgi, jo tie ļauj pārvaldniekiem risināt šāda veida situācijas, piemēram, pie stresa likviditātes apstākļos. SRB nevēlas uzspiešt konkrētu instrumentu izmantošanu investīciju fondiem. Tāpat laikā vēlamies tomēr pārliecināties, ka vienlīdzīgs instrumentu kopums ir pieejams visās dalību valstīs. Otrām kārtām ESRB ir identificējusi nepieciešamību veicināt likviditātes stresa testēšanas kultūru investīciju fondu kontekstā, un šim nolūkam mēs iesakām ESMA izstrādāt tālākas vadlīnijas par to, kā fondu pārvaldnieki šādu stresa testus varētu īstenot. Mēs turklāt iesakām atvērtus alternatīvu investīciju fondu pārvaldības aktīvus, eh, tajos gadījumos, ka tie nav tik likvīdi, eh, uzskaitīt tā, ka tie demonstrē pāraugiem arī investīciju stratēģiju, kas ir to pamatā arī pie stresa Mm, tirgus apstākļiem. Mēs turklāt apzināmies, ka, lai arī uzraugiem ir iespēja ierobežot atsevišķu svīru izmantošanu ar alternatīvos investīciju fondos, tie tomēr šo instrumentu neizmanto. Un ir svarīgi, ir svarīgi tas, ka vadlīnija trūkums par eh, šāda veida jautājumiem neradītu bezdarbību. SRB tāpēc iesaka ESMA šādu veidu vadlīnijas izstrādāt. Visbeidzot, konstatējam, ka harmonizētas atskaitīšanās prasību sistēmas eh, trūkums dalībvalstīs ir par šķērsli um, uzņē, pāraudzībai attiecībā uz kolektīvām investīcijām un no, nododamajiem uh, vērtspapīriem, jeb UCITS saīsinājumā. SRB līdz ar to iesaka Eiropas komisija ienāk klē ar likumdošanas priekšlikumu par ES līmeņa atskaitīšanās ietvaru. Mēs šī rekomendāciju saņēmējs mudinam ļoti strauju rekomendācijas arī īstenot. Esam gatavi viņus atbalstīt šai uzdevumā un ceram, ka arī Eiropas parlaments spēlēs savu lomu šai likumdošanas procesā. Tam visam paralēli mēs turpināsim uzraudzības attīstību, uzraudzīt attīstību investīciju fondu sektorā un arī tādā plašākā ēnu banku sektorā, lai izvērtētu tās tendences, kas attiecīgi saistīts ar mūsu politikas jomu. Kā daļa no šī procesa vāda nu pat apsprieda trešo izdevumu, trešā izdevuma iespēja attiecībā uz ES ēnu banku banku monitoru, kas tiks publicēts attiecīgi septembrī. Es vēlos noslēgumā teikt, ka esam ārkārtīgi priecīgi, ka Pervanša Beresa un Burkards Balts eh, bija šīs komitejas delegācijas ietvaros un apmeklēja SRB valdes tikšanos pēdējā tās no, reizē. Mēs uzskatām, ka šāda veida demokrātiskā pārskatāmība ļaus uh, arī Berešas un kundzei un Balca kungam uh, veiksmīgāk īstenot savu darbu, pārskatot SRBs pamat regulu, jeb dibināšanas regulu. Paldies, tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies par šādu precīzi sagatavotu atskaiti. Un tagad vārds uh, Burkhardam Balcam, mūsu līdz referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Um, paldies par šo ievadu runu vēlos pateikties jums par to, ka es un Pervānš Berēsa ja, eh, priekšpēdējā ceturtdienā varējām piedalīties ECB valdes sēdē Frankfurtē. Tas mums bija ļoti noderīgi. Mēs arī augstu vērtējam to, ka jūs esat klāt šajā komitejas sēdē. Jūs jau esat astoņus uh, gadus uh, šai amatā, esat vienlaikus ECB priekšsēdētājs un uh, Eiropas sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājs. No mana skatījuma jūs ļoti labi tiekat galā šo dubultu portfeli. Un tā pamatā ir arī uh, tip, uh, monetārās lomas stiprināšana ECB. Un uh, jums ir arī uh, tad iespēja veltīt ikdienas darbā šiem uh, uzraudzības pasākumiem lielu uzmanību un uh, šeit Eiropas centrālās bankas struktūrā arī šis uzraudzības mehānisms nodroš palīdz nodrošināt lielāku atbildību un caurskatāmību un Es arī uh, esmu pateicis būt pateicīgs par iespēju padziļināt, iepazīties ar attiecīgās regulas pārskatīšanu, kā jautājums, kā varētu labāk izskaidrot uh, Eiropas sistēmisko risku kolēģijas uzdevumu ne tikai parlamentam, bet arī finanšu iestādēm Eiropā un Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies, vārds Pērvanšē Berese. Paldies, es nu, neatgriezīšos pie mūsu vizītes kopā ar Burkhārtu Balcu, tātad, kad apmeklējām ECB Tā bija tiešām svarīga vizīte, un es kā līdz referente arī vēlos jums pateikties par doto iespēju. Un uh, cerams, ka tā nebūs pirmā un pēdējā šāda veida vizīte. Tagad jautājumu. Jūs savā ievada runā neizmantojāt B vārdu, Brexitu nepieminējāt bet es domāju, ka no sistēmiskā viedokļa nu, apstākļi, kuros uh, norīt nu, sarunas ar apvienoto karalisti, pat uh, šis sākuma punkts varbūt nav monetārs šīm pro uh, problēmām, bet tas viss tomēr var radīt satricinājumus tirgos ar sistēmisku ietekmi. Vai jūs varētu cīkāk pastāstīt, kā skatāties uz šo situāciju? Otrs aspekts, par ko jūs gan uh, vairāk kārt pieminējāt savā runā, proti uh, risk, uh, likviditātes risks, uh, investīciju firmas, kā, kādu šeit ir ietekme, kā jūs zināt, mēs šobrīd apspriežām komisijas sagatavotu tiesību aktu par šo investīciju uh, firmu uz, uzraudzību un nu, regulējumu jautājums, uh, cik uh, tālu bāzeles uh, regulējums uz to visu attiecas. Un kādi ir galvenie elementi, kuriem jūsuprāt būtu jāparādā šai tiesību aktā? It īpaši runāt par likviditātes risku un par tādu negatīvu tēlu, kas šai, šai nozarei joprojām pastāv Eiropas tirgu. Paldies! Pa, atbildot uz pirmo jautājumu, nu, uh, uzdevums eh, nodrošināt lielāku Eiropas sistēmisko risku kolēģijas eh, redzamību. Nu, šeit nav jāmaina pārvaldība, mums vienkārši ir jāpadomā, kādas iniciatīvas vēlētos redzēt Eiropas parlaments, un tad mēs šīs iniciatīvas arī ātri eh, īstenotu. Piemēram, lielāka ekspozīcija finanšu tirgos. Nu, šeit mums ir daudzi komunikācijas kanāli un tādēļ būtu nepieciešama sinerģija ar uh, Eiropas sistēmisko risku kolēģijas uh, locekļiem, valdes locekļiem būtu jāīsteno sadarbība. Tātad šeit ir uh, runa par virkni iniciatīvu vērs, vēršoties pie finanšu tirgiem, pie Eiropas parlamenta struktūrām, pie citiem fórumiem. Un to var izdarīt un viegli izdarīt. Es nekomentēs šobrīd ierosinātās pārmaiņas pārvaldības struktūrā, bet ja jums ir konkrēti jautājumi, tad esmu gatavs arī tos komentēt. Tālāk par Brexitu. Nu, man būtu jāsaka, ka daudz kas atkarīgs no tā, kā tas viss norisināsies. Tā tad eh, mums ir bijusi pirmā, pēc pirmās diskusijas par Brexit, mums ir bijusi ļoti piesardzīga attieksme pret to visu, jo šīs sarunas notiek pie citiem sarunu galdiem, un mēs nevēlamies uh, iejaukties šai procesā. Un uh, šī tikšanās, kas mums bija, bija ļoti. Uh, pamācoša. Mēs konstatējam, ka varam apspriest Brexitu, neiejaucoties citu personu darbā. Tātad mēs identificējam riskus, mēs izveidojam uh, tehnisku darba grupu kopā ar uh, Anglijas uh, centrālo banku, lai uh, apspriestu un identificētu uh, Brexit riskus un riskus, kas saistīti ar stingro uh, Brexitu to mēs arī darīsim tātad. Un diskusijas par Brexita uh, jautājumu arvien biežāk notiks uh, sistēmisko riska kolēģijā turpmāko mēnešu laikā. Un runājot par lietas būtību, nu svarīgi ir, kā tas process norisināsies. Ja domājām par Brexit reālo ietekmi uz ekonomiku, to var uh, Tas var būt, tā var būt ierobežot šī ietekme uh, kopumā. Protams, var būt atsevišķas Eiropas Savienības daļas, kas cietīs vairāk nekā citas no uh, šā notikuma. Un tas viss būs arī laikā ierobežots. Ir uh, grūti šobrīd paredzēt kāda finanšu ietekme varētu būt slikti pārvaldītam procesam. Mēs eh, šobrīd nepie, mēs nepiedalāmies sarunu vešanas procesā, tādēļ eh, visu pušu pienākums būtu nodrošināt vienotā tirgus vienotību un par uh, visu brīvību ievērošanu bet eh, tāpat laikā nodrošināt, ka eh, nerodas eh, finanšu riski, kuri nāktu par sliktu visām pusēm. Bet esmu gatavs arī paust mūsu viedokli par Brexit, ja parlaments to vēlētos, bet mēs neesam sarunvedēju puse. Tālāk par likviditāti un svirošanu attiecībā uz investīciju fondiem. Mēs uzskatām, ka plaša likviditātes instrumentu uh, klāsts dalību valstīs uh, būtu vēlams, ja pastāv spriedze likviditātes uh, ziņā un var uh, mazināt neatbilstību ietekmi vai uh, tās pat novērst. Likviditātes stresa testiem arī ir loma šajā kontekstā. Runājot par svirošanas ieteikumiem, lai noteiktu svirošanas uh, risku, ir tātad jāizstrādā. Ja atbilstoša metodika, lai noteiktu svirošanas ierobežojumus uh, alternatīvojos investīciju fondos. Paldies, nākamais notis Marijas. Viņš... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par apdrošināšanas fondiem un to darbību. Kā jūs zināt, tie ir ļoti nozīmīgi sistēmiskai stabilitātei un ekonomikas funkcionēšanai. Un mans jautājums attiecībā uz apdrošināšanas fondiem Grieķijā, jo tie ir tik tiešām satraukušies par e SPA un zaudējumi tiek lēsti ap 12 eh, miljārdiem eiro. Mans jautājums ir sekojošs. Ir palikuši pār 24 miljārdi no 86 miljārdu aizdomu paketes vai 14 miljārdi varētu tikt izmantot, lai rekapitalizētu apdrošināšanas fondu tieši tāpat, kā tika rekapitalizētas bankas. Tādā veidā mēs varētu panākt apdrošināšanas fondu veiksmīgu e, funkcionēšanu un no 1. janvāra nākošajā gadā netiktu samazinātas pensijas, kā, kā ir lasāms Eirogrupas lēmumā. Pēdējais jautājums. Valdība uzskata, ka pēc programmas e, pastiprinātas uzraudzības ietvaros valdība lemj par to, ka e, sākot ar nākošā gada sākumu netiks samazināts pensijas. Vai tas ir jūsu skatījums uz Eiro grupas lēmumu? Valdībai vai ir pienākums samazināt pensijas eh, no 19. gada 1. janvāra un vai valdības spēs vai nespēs šo samazinājumu īstenot? Eh, vajadzētu pieturēties pie lietas, kas ir eh, Eiropas sistēmisko risku kolēģija šajā gadījumā uzdodot jautājumu. Nākošais runātājs deputāte Skot Kato. Paldies, priekšsēdētāji. Tika piedāvāts eh, stresa testa attiecībā uz bankām pensiju fondiem un apdrošināšanas fondiem, taču rezultātu pārāk pārliecinoši nav. Komisija ir atbildējusi citēju. Karbona stresstests varētu būt noderīgs elements, lai izvērtētu finanšu sistēmas un institūciju stabilitāti. Mērā savā ziņojumā par, par ilgtspējīgu finansējumu, kas nesen tika pieņemts, Eiropas karbona stresstests projekta īstenošana bankām un citām finanšu starpnieku organizācijām, lai varētu determinēt riskus, būtu nozīmīgs un ņemot vērā to, ka pastāv entuziasms eh, šajā sakarā, kāds progress ir panākts sistēmisko risko kolēģijā attiecībā uz karbon stres testu. Runājot pār šiem jautājumiem, pie, tas nav mūsu lēmums, un kā jau mēs diskutējam pirmīt, kas apgrūtina valsts naudas izmantošanu privātu uzņēmumu rekapitalizēšanā, ir likumdošana par valsts palīdzību. Kā jūs tomēr sacījāt, tas nav mūsu lēmums Tas pats attiecās uz e, e, pensiju samazinājumiem un valdības programmām. Mēs ne, neesam daļa no šī dialoga, un tā ir daļa e, no vienošanās starp komisiju un dalībvalsti. Par otro jautājumu, par ilgtspējīgu finansējumu. ECB uzsākta, uzsāka projektu šī tēmata sakarā, lai attīstītu analīzi, kas palīdzētu izvērtēt risku no klimata pārmaiņām. ECB pievienojas centrālo banku un uz finanšu uzraugu eh, tīklojumam sistēmas zaļināšanā. Mēs pie tā strādājam, redzēsim, kāds ir rezultāts un cerams, ka nākošajā gadā jau mēs varēsim pateikt kaut ko vairāk. Jūs sakāt, ka būs priekšlikums nākošajā gadā. Kāds bija termiņš paredzēts, jo šeit ir runa par prioritāriem jautājumiem. Mums ir jāredz ko šī projekta darba grupa sagatavos, un tad es varēšu konkrētāk runāt par termiņiem. Mums ir notikusi tikai viena sanāksme. Paldies, Bernārs, man nonākošais runātājs. P Labi. Esiet sveicināti. Par sistēmiskiem riskiem es gribētu runāt par tirzniecības karu starp savienotām valstīm un Eiropas uzņēmumiem par vienpusējām finanšu sankcijām bez juridiska pamatojuma. Atcerēsimies BNP Paribā banku, kurā 14. gada maijā tika uzla, uzlikt soda nauda 9 miljārdi dolāru um, pēc amerikāņu interpretācijas. Šāds uh, uzbrukums var atkārtoties jebkurā brīdī un jebkuram Eiropas uzņēmumam, kas ir mazāk kap kapitalizēts. Lai gan MRL vēl nav izveidots, šīs bankas klienti varētu tikt eh, masīvi skarti, kas izraisītu vispārīgu banku paniku ar masveidu naudas izņemšanu eirozonām. 18. gada februārī mēs eh, redzējām, kāpēc amerikāņu apsūdzības tiek vienkārši eh, nolikvidēta Latvijas bankā Belvēm Tas pats attiecas uz alumīna ražotāju Rusālu aprīlī, e, e, kas tika novest līdz bankrotam ar ietekmi uz e, finanšu tirgiem. Amerikāņu spēlētāji vienpusīgi nosaka sankcijas pret Irānu. Eiropas uzņēmumi vairāk, ne, vairāk nekā jebkad tiek pakļauti riskam tikt sodītiem par noziegumiem, ko tie nav veikuši. Tas ietekmējis ECB un klientus. E, e, un šāds vienpusējs scenārijs var atkārtoties bezgalīgi, runājot par amerikāņu banku sankcijām e, pret Eiropas uzņēmumiem, NGI taiskaitā. Eh, Nord Stream projekta sakarā. Eh, Monokungs, jūsu rīcībā ir divas minūtes. Eh, Dodiet iespēju man pabeigt. Paturēsim prātā to, kādas bija sekas Enron un citu uzņēmumu bankrotam. Monokungs, jums ir jāpārtrauc jautājums. Ja jūs uz... Mans jautājums. Atvainojiet. Dragī kungs, vārds jums. Have... Šobrīd mēs nesam vēl par to runājuši. Pilnīgi noteikti tā ir problēma, un jūs pieskārāties ļoti būtiskam jautājumam. Un, ja šī tendence pārveidojas situācijā, kāda tiek kad parādās būtiski finanšu stabilitātes riski, tad SRB nāksies lemt par to, kā novērst šādu risku iestāšanos. Paldies, Mats Kārtīs! Čau. Paldies, priekšsēdētāji, vēlreiz sveicam Dragī kungu, pateicamies par uh, ievadu komentāriem un gribu uh, jau sākumā paust neapmierinātību ar atbildi uz mūsu ombuda konstatējumu par sliktu administrāciju uh, noteiktā uzņēmumā, uh, kur pastāv reāla intereš, reāls interešu konflikts. Un jautājums par uh, jūsu amatu kā ESRB priekšsēdētājam par īrijas uh, īpašumu tirgu ar valstu uzņēmumu ir radījuši burbuli, tā, tūkstošiem cilvēku ir izspiesti no šā tirgus. Uh, pagājuši gadu jūs teicāt, ka risinājums šādam nesistēmiskam tirgum būtu vietēja līmeņa politika un būtu jāstimulē sociālo mājokļu būve, kam es pilnīgi piekrītu, un uh, SAO un uh, citas organizācijas runā par uh, risku uh, hipotekāro kredītu pārstruktūrācija, ka tam būtu milzīga riska, eh, sistēmiska riska ietekme, un eh, arī tas, ka privātie kapitāla fondi eh, veicina cēnu celšanos um, um, nekustamā īpašuma tirgu un ka šī parādība pēdējo mēnešu laikā tikai vēl ir sāsinājusies. Jautājums, kā uh, procentu likmju uh, maiņa ietekmētu ja situāciju īrijas nekustamā īpašuma tirgu un kas būtu uh, darāms, lai mazinātu šo burbulī nekustamo īpašumu tirgu īrijā. Ja un vai ir paredzēts publicēt kādu brīdinājumu par riskiem, kas uh, ir saistīti ar šādas situācijas pastāvēšanu. Paldies tagad Barbara Kapele. Paldies. Man ir papildu jautājums par Brexit. Mēs uh, zinām, ka Britu valdība pagājušajā nedēļas nogalē vienojās uh, par uh, savu variantu, par uh, finanšu pakalpojumu izslēgšanu no viet, vienotā tirgus un kā tas varētu ietekmēt eirozonas finansiālo stabilitāti. Un otrs jautājums eh, šeit ir runa par miljārdiem eiro, kur tiek Uh, apgrozīti un pēc uh, izstāšanās vai apvienotā karalis saņems novērotāju statusu ESRB. Thank you. Paldies. Runājot par, tātad atbildot uz pirmo jautājumu par īrijas centrālā banka ir palielinājusi preciklisko buferi no nulles uz vienu procentu. Tas tika izdarīts pagājušajā nedēļā. Tas ir tāds vien, viens atbildes elements, bet kopumā šis jautājums ir jāskat arī citā kontekstā, kur ir uh, dzīvojamo nekustamo īpašumu vērtība. Uh, Eh, kas eh, dažās valstīs ir eh, pārvērtēt un arī komerciālo nekustamo īpašumu tirgus. Tātad 2016. gada analīze ir pamats tam, ka mēs izteicām brīdinājumus astoņām valstīm par uh, mājasēmniecību parādu apjomu pieaugumu un st strauju cenu pieaugumu nekustamā uh, īpašuma tirgū un uh, ir uh, šī spriedze vēl lielāka, un uh, šai parādībā ir plašāks uh, raksturs. Galvenais uh, apdraudējuma faktors ir tas, ka investori meklē uh, augstāku peļņas līmeni, un līdz ar to cenas aug arī primārajos tirgos, un šeit pastāv risks straujām cenu korekcijām. Un lai arī banku loma ir svarīga, bet arī nebanku un pārobežu finansējumu ietekme pieauga ņemot vērā to, ka pieaug nebanku un pārobežu finansējuma apjoms, ir svarīgi izvērtēt, vai jauni makroprudenciāli instrumenti būtu uh, jāizveido attiecībā arī uz nebanku uh, nekustamā īpašuma ekspozīciju, riska ekspozīciju. Mēs tātad runājam par makroprudenciāliem instrumentiem nebanku iestādēm jo bieži vien šī darbība ir ļoti līdzīga banku darbībai. Un eh, tie ir, tas, tie ir jādomā arī par galvenajiem finanšu starpniekiem. Eh, tas par pirmo jautājumu. Tagad otrais jautājums. Ir eh, pāragri komentēt par iespējām, kas ir apspriestas, bet vēl nav realizējušās. Tātad, ja vienotā tirgus vienotība ir jāsaglabā neatkarīgi no galīgā darījuma, atsevišķām darbībām ir šī pase, dažām citām darbībām nav. Bet, kā es teicu, sarunas vēl nav pabeigtas, un mēs nevaram paust viedokli par kaut ko konkrētu par uh, um, Anglijas centrālo banku kā novērotāju arī šis jautājums vēl nav apspriests. Paldies. Burkhards Balts. Paldies, ļoti īsi. Otrs īsts jautājums. SRB lielā ietekme ir centrālo uh, banku uh, vadītājiem, bet pastāv arī zināms risks, uh, ka viņi pārstāv vienpusējas zināšanas, vienpusēja informāciju jautājums, vai nevajadzētu piesaistīt uh, plašāko ekspertu loku, ne tikai centrālo banku pārstāvjus, bet arī finanšu uzraugu pārstāvjus. Paldies! Thank you, Paul Tang. Paldies, Pauls Tangs, tālāk. Pateicos priekšādātāji, dragi kungs. Domāju, nu, jūs ziņams par SRB 2016. gadu nu, ir kļuvis par visai populārs šeit Eiropas parlamentā. Arī ilgspējīgā finansējuma ziņojumā uz to iekļaut atsaucu un par to tiek runāts arī grozījumā attiecībā par SRM CRD. Parlaments centās iekļaut sistēmiskos riskus um, šāda aktīva kontekstā šajā piesardzības ietvarā. Tomēr Tas šķiet, ka jums tas nešķiet visai populāra šī tēma. Katru reizi, kad, jūs, kad jums par to vaicā, jūs par to aizmirstat. Nu, tad kā jūs raugāties uz šīm attīstībām? Nu, Mēģināšu vēlreiz uzdot šo jautājumu. Ņemot vērā šo ziņojumu, es domāju, ka tas arī ir ļoti labs ziņojums, bet to nevajadzētu virzīt uz priekšu un raudzīties, kā SRB to var virzīt uz priekšu vai Eiropas komisija. Kā, ko mums darīt ar šiem tā sauktiem stranded aktīviem? Nu, pirmām kārtām balsojošie locekļi ESRB pārstāv Nacionālās centrālās bankas, ECB, tāpēc e ECB ir tikai trīs balsis no 37. Līdz ar to mēs neesam tie, kas te sprediķoja ESRB un saka, kas viņiem jādara. Nē, mūsu balss ir tikai 3 no 37. Tad ir trīs priekšādātāji, ad, konsultatīvai zinātniskai komitejai, konsultatīvai tehniskajai komitejai un, un trīs ESA. Nu, tad tās ir centrālās bankas, bet ne tikai centrālās bankas, kas par to lēmja. Vienkārši gribēju pateikt, jā, ka tur ir virkni dažādu lietu, bet vēl viens uh, apsvērums jāņem vērā. Nacionālā līmenī uh, 19 dalībvalstis ir iecēluši centrālo banku kā savu nacionālo dezignēto iestādi, kas atbildīga par makro piesardzības pasākumiem, jeb makroprudenciāliem pasākumiem. Un, ja to visu tad saliekam kopā un ņemam vērā faktu, ka ir liederīgi paļauties uz ECB, uz centrālo banku neatkarīgu, jo tām ir jābūt neatkarībām, neatkarīgām no savām nacionālām valdībām, tad, protams, ka situācija ir tieši šāda. Un līdz ar to SRB kopējā konstrukcija šķiet visai apmierinoša. Šis otrs jautājums. Es atvainojos, es nebiju pat eh, nu, tā nu, piefiksējis, ka izskatās, ka es tā kā negribītu šo jautājumu atbildu par šiem bloķētajiem, jeb stranded aktīviem. Bet es tagad atbildu tikai kā SRB pārstāvis priekšlikums no komisijas ir saistīts arī ar iepriekšējo SRB eh, zinātniskās konsultāciju komitejas un tehnisko komitejas darbu. Un, kā jau teicu, tā bija projekta komanda, kas pētīja metodoloģiju, ko izmantīt šādiem scenārijiem. Līdz ar to šī darba grupa darbojas Viņi turpinās pie, m, izstrādāt dažādus scenārijus un metodoloģijas. Redzēsim, kāda būs darba rezultāti. Bet, ja jums ir kāds cits ierosinājumi par to, kā kāda iestāde, tāda kā, piemēram, e SRB, kas pēta riskus un makropiesardzības instrumentus, um, kur ir šāda veida iestādes pārstāvētas pie valsts galda, ja jums šādas idejas ir, mēs esam atvērti šādām idejām. Ziņojumā pašā jau ir ierosinājumi par to, ka beigās būtu ne tikai metodoloģija stresa testiem, bet arī instrumenti, kas ļautu šo risku ierobežot, kā piemēram kapitāla prasības, um, riska pozīcija ierobežojumi. Parlaments cenšas to iekļaut CRD, CRD. Es vienkārši neredzu, ka komis, nu, man liekas, komisija ir vajadzētu pie tā strādāt, jo zinat, ka SRB nav ar pilnvarām noteikt šāda veida mērus, kā darba grupa um, Viņi nā, var nākt klajā ar rekomendācijām par instrumentiem, ko varētu, ko vajadzētu, vai ko iespējams varētu izmantot šāda veida situācijās, bet mums jāiet ar soli pa solim. Pirmām kārtām jāstrādā metodoloģija, tad jāredz, kāda ir situācija, un tad varam likt priekšā instrumentus. Nu, varbūt, ka šis process reizēm ir par lēnu, vai jums neliekas. Nu, jūs, piemēram, sakat reizēm, ka likumdevēja virzās par, uz priekšu par lēnu, vai ne tā? Varbūt jums jāizrāda vairāk nepacietības. Labi, likšu to aiz auss, saka Drāgie kungs. Lielas paldies! Paldies priekšādātājiem Drāgī par šo mm, pozitīvo, tā teikt, viedokļu apmaiņu. Līdz ar to sanāksmi tagad varam noslēgt. Nākamā sanāksme norisināsies trešdien, 9 no rīta. Paldies! Jā, cien. Jā, cien. Jā, cien.